Uh, could I invite everyone? Aicināšu visus ieņemt vietas. Prieks jūs visus redzēt. Uh, par spīti tam, ka laiks ir ārā pēc laiks, lai ļoti labs. Uh, bet ir prieks redzēt, ka visi esat šeit, atpūtušies, labi iedeguši un gatavi strādāt pie mūsu darba kārtības līdz pat Ziemassvētkiem. Ironiski ir tas, ka mums ir vislielākā sanāksme zāle parlamentā bez neviena loga, par, lai gan ārā tik jauks spīd zāle šodien. Bet nu tomēr. Es priecājos eh, red, sveikt arī tos, kuri mums pievienojuši tiešsaistē šodien. Un es paskaidrošu, eh, kādēļ esam šajā plašajā sanāksmi zālē šo pēcpusdienu. Ir tikai daži vēl paziņojumi, bet kā vienmēr, tad sākumā formāli apstiprināsim darba kārtību. Bet eh, šeit piebildīšu, ka plānotais balsojums par uh, trialogu par jaunā juridiskā ietvera pakotni, tas šis balsojums tiks atcelts, jo par spīti tam, ka mums jau bija apstiprināta vienošanās ar īru prezidentūru, bet vairākas dalībvalstis atcēla iebildumus pret apsvērumu, apsvērumu punktu, kas attiecas uz parlamenta kompetencēm par ekspertu grupas sanāksmēm. Tad mēs runājam par daudziem jautājumiem, kas sastaistās ar komitoloģiju un domāju, ka daudz no jums jau būs ļoti labi pazīstami ar šo tēmu. Mēs mēģināsim šo problēmu pēc iespējas ātrāk atrisināt kopā ar Lietuvas prezidentūru. Tiek uh, izplatīti jau jauni teksta projekti, bet mēs mēģināsim atrisināt problēmu. Mums noteikti būs nepieciešama vēl papildus sanāksme ar uh, referentiem un ēnu referentiem, lai to darītu. Pēc būtības esam vienojušies, arī par tehniskiem aspektiem esam jau vienojušies un ir ārkārtoši, ārkārtoši kaitinoši, ka mums ir parādījusies tagad problēma par komitoloģijas jautājumiem. Pēc šīs informācijas pieņem, ka varam apstiprināt darba kārtību. Paldies! Un gribēju jums atbildēt, at, atgādināt, ka mēs bez desmit četros sāksim balsot par vairākiem punktiem, jautājumiem, tā skaitā arī par vienošanos ar padomu par uh, publiskā iepirkuma procedūrām par šo dokumentu, kas ļoti svarīgs. Varētu izteikt tādas provizoriskas piezīmes par, par paveikto darbu un par plānoto darbu. Gribēju tikai pateikt, ka pagājušā nedēļa 26. un 27. augustā mums bija ļoti veiksmīga misija uz Grieķiju, iekšējā tirgus komitejas misija Tā bija ļoti labi apmeklēta. Mēs varējām tikties ar augsta līmeņa Grieķijas valdības pārstāvjiem un norisinājās ļoti liederīgas sanāksmes ar Kotsudakis ministru. Un mēs atcerēsieties, ka viņš ir bijis arī ļoti aktīvs šī parlamenta loceklis. Tagad viņš ir konkurētspējas, infrastruktūras un ekonomiskās attīstības un turisma ministrs. Tātad viņam ir ļoti plašs darba profils. Mēs runājam par plāniem, ieviest iekšējā tirgus pasākums un, un atsaļinot arī Grieķijas ekonomikas reformas. Un tātad ministrs izrādīja savu apņemšanos tieši sadarboties ar mūsu parlamentu. Mēs bijām pirmā komiteja, kas apmeklēja Grieķijas parlamentu uh, janvārī tiks uzsākt ciešāk sadarbība, uh, un viņi ir ļoti apņēmīgi risināt uh, Grieķijas ekonomiskas problēmas. Tātad šī sanāksme bija ļoti dzīvīga un interesanta. Es domāju, ka avīzēs varēsiet izlasīt pilnīgu izklāstu uh, par šo vizīti, bet varē, es padalīšos arī ar savējiem iespējām parlamentu iekšējā uh, avīzē. pat ja jūs parasti nelasāt parlamenta žurnālu, uh, tomēr tad atgādināšu, ka kopsavilkumu par šo uh, vizīti var izlasīt tur. Drīz saņemsiet uh, no manis arī vēstuli, uh, atgādinot to, ka nākamais mēnesis ir vienotā tirgus mēnesis. Eiropas uh, uh, tiek uzsākt vairāki interneta dialogi, ar šīs komitejas locekļiem par vairākām tēmas, kas jums varētu būt interesantas. Saņēmām informāciju no DG Market par to. Viņi gan lūdza man jūs vēl, jums vēl atgādināt par šo iespēju. Viņi ļoti vēlas, lai jūs iesaistītos dialogos ar pilsoņiem par vienotu tirgu. Es ceru, ka daudz no jums iesaistīsies. Būtu labi, ja mēs parādītu parlamenta deputātu ieinteresētību no dažādām valstīm, no dažādām politiskajām grupām. Es vēl jums nosūtīšu informāciju par to. Un tad vēl pie formālajiem jautājumiem. Savos dosē varat atrast māja un jūnija sanāksmi protokols un standarta procedūrā. Atbilstoši pieņemsim, ka šie protokoli ir apstiprināti līdz sanāksmes beigām, ja vien, protams, jūs necelsiet nekādas iebildumus līdz sanāksmes beigām. Šķiet, ka esmu arī pieminējis visu, kas jāpiemina. Un tagad būšu priecīgs atklāt mūsu rudens sesiju ar jaunu ziņojumu, ar jaunu tēmu no uh, Denisa de Jonga, no Kornelis de Jonga par rīcības plānu Eiropas mazumtirdzniecības nozarē, iegūms visām iesaistītajām pusē. Šķiet, ka visi ēnu referenti ir šeit. Uh, Anna Korats bilda, uh, uh, Haidī Ruler un arī pārējie, un arī es pats. Šķiet, ka Rebens kundze šeit arī piedalās pārstāvot komisijas, ceru, ka arī atradīsim laiku jūsu komentāram par De Jonga kunga ziņojumu. Tad, Denis, aicināšu, Kornelis, aicināšu jūs iepazīstināt mūs ar šo ziņojumu, tad klausīsim arī ēnu referentus komisiju un uh, arī citus deputātus. Tātad vārds jums. Paldies, Malkom. Es mēģināšu neizteikties pārāk ilgi. Es domāju, ka visiem jau ir bijis pietiekami daudz laika, lai izlasītu šo ziņojumu. Tikai daži interesantākie punkti. Pirmkārt, man jāatzīst, ka pirms pat uzsāku rakstīt šo ziņojumu, man Es vienmēr biju ļoti interesēts mazumtirdzniecības sektorā kā tādā, ne tikai tādēļ, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu ekonomikām. Komisija arī norāda, ka 15% nodarba darba vietu un ļoti augsts procents no IKP Eiropas Savienības budžetā to nodrošina mazumtirdzniecības nozara. Tādēļ šī nozara ļoti svarīga bet es domāju, ka visi arī ir pieredzējuši, ka iepirkšanās nozīmē ne tikai preču vai pakalpojumu pirkšanu. Te mēs runājam arī par sociālo uh, komunikāciju, ir iesaistīta arī kultūras aspekti, kurus nevajadzētu aizmirst. Pilsēta bez veikaliem ir būtībā mirusi pilsēta. Un tad ņemot vērā šo kontekstu, es biju ļoti priecīgs, ka komiteja ļāva man kļūt par referentu par Eiropas uh, mazumtirdzniecības rīcības plānu. Un es vēlējos sagatavot tādu ziņojumu, kurš būtu ļoti liederīgs. Daudzi aspekti šajā ziņojumā, jo tas ir balstīts tikai uz komisijas mazumtirdzniecības rīcības paldu, bet tas ir balstīts arī uz zaļo grāmatu un arī tirdzniecības praksēm mazumtirdzniecībām. Tie ir uh, tas tāds ļoti plašs tēmu loks, lai gan tās visas, protams, savstarpēji saistītas. Es esmu pārliecināts, ka daudzi mani kolēģi būs varbūt nedaudz vīlušies par to, ka atsevišķas rinkopas ir diezgan īsas, bet es pieliku lielus pūliņus, lai tiešām iekļautu visas lietas, ko esmu iekļāvis šajā ziņojumā. Es pieminēju arī šķēršļus, kuri varētu kavēt mazumtirdzniecības tīkla izveidošanu, mēs runājam arī par sociālajiem un ilgspējības aspektiem. Tos varbūt varēja izvērst arī plašāk. Bet, nu, jebkurā gadījumā būšu priecīgs arī saņemt ieteikumus par kādiem papildinājumiem, tad var iesniegt arī grozījumus vai grozījumu priekšlikumus. Bet pateicoties uh, sekretariātam man bija iespēja tātad iekļaut diezgan plašu aptverto tēmu loku. Otrakārt, pirmajā ziņojuma daļā, ko uzskatu par ļoti svarīgu, kā vajadzētu būt. Uh, ka mums vajadzētu uh, iekļaut ne tikai uh, lielveikalus vai lielos mazumtirdzniecības veikalus, bet mums vajadzētu runāt arī par maza izmēra veikaliem. Uh, cilvēkam varētu rasties iespējas, ka man nepatīk. Jā, varbūt lielie veikali, bet, nu, ņemot vērā arī sociālo un kulturālos apsvērumus, lai gūtu labu iepirkšanās pieredzi, ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu pieejami daudz un dažādi veikali. Un tas iekļaut dažādi, te es runāju par dažādu izmēru veikaliem bieži vien veikali var konstatēt, ka viņu pārdošanas līmenis ir augstāks, ja apkārtnē atrodas vēl arī citi veikali, vairāk cilvēki ierodas šajā tirzniecības um, jā, zonā. Uh, var saskārties ar uh, piemēriem, piemēram, Lielbritānijā vai Francijā, kur uh, viens veikals palīdz citam, ja, lai izveidotu tādu tirzniecības zonu. Mums varbūt nevajadzētu runāt par kādu interešu konfliktiem, bet apsverot arī pašreizējo ekonomisko situāciju, ir jāatzīst, ka mazie veikali ir visvairāk apdraudēti, un uzskatīju, ka to vajadzēja uzsvērt arī ziņojumā. Ja es salīdzinu savu ziņojumu ar komisijas rīcības plānu, tad es daudz vairāk uzmanības pievērsu pašreizējai krīzes situācijai, jo to norāda paši arī mazim, mazumtirgotāji. Viņu pirmā prioritāte ir pārdzīvot uh, ekonomisko krīzi, pārdzīvot patērētāju uzticības krīzi, ar ko viņi saskarās daudzās valstīs. Tātad pašreizējā ekonomiskā pārvaldība, Eiropas uh, semestris un vispējamās iespējas, es nevarēju, ņemot vērā tos, neiekļaut atsauci uz tiem. Un es vēl joprojām nesaprotu, kādēļ ir dalība valstis, kuras turpina palielināt nodokļus mazumtirdzniecības nozarē, jo īpaši runājot par PVN. Manā valstī Nīderlandē PVN tika paaugstināts par 2%, un gandrīz nekavējoties samazinājās tirdzniecības apjoms mazumtirdzniecības nozarē. Uh, un patērētāju uzticība samazinājās līdz vēsturiski zemam līmenim. Tā vismaz notika manā valstī. Un ņemot vērā to, mums vajadzētu uh, izteikt brīdinājums par nodokļu paaugstināšanu, kas negatīvi ietekmē mazumtirdzniecības nozari. Un treškārt, esmu pārliecināts, ka uzņēmēji var un spēja atrast paši savus risinājumus ļoti daudziem izaicinājumiem. Tajā pašā laikā Esmu redzējis daudz piemērus gan Anglijā, gan arī manā, manis paša valstī par to, ka uh, uh, ar politikas palīdzību, uh, ka uh, bieži vien tiek risinā, meklēti jauni risinājumi, uh, mēģina atdzīvināt noteikts pilsētas zonas, izveidojot jaunas veikals, Un ar šo ziņojumu palīdzību es eh, vēlēs noskaidrot, vai komisija piekrīt tam, ka ir pieļaujams zināms elastīgums, runājot par konkurences uh, nosacījumiem, uh, ka šādu politiku var izmantot, ka tiek izma izmantot zināms pilsētas un daļas, kurās tiek atbalstīta mazumtirzniecība, lai vienkārši uzturētu šo aktivitātes un dzīvības līmeni. Eh, protams, tas būs uzņēmēja ziņā izveidot uzņēmumus un arī tos, tajos tālāk darboties. Bet, ja domājam par eh, politikas izmantošanu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka arī pašvaldības un valdības var sniegt savu atbalstu. Tātad no vienas puses savā ziņā runāja par to, ka ir nepieciešams aizsargāt mazos uzņēmumus no liekām, liekiem šķēršļiem, un vajadzētu pasargāt mazos uzņēmumus no tādiem valdību lēmumiem, kuri uh, vēl to tālāk apgrūtinātu mazo veikalu darbību. Un nu, vēl kāda lieta, ko es pamanīju un kura varētu razīt iznāmu uh, samulsumu, ir uh, e-komercija. Es neesmu pret to, gluži pretēji, es uzskatu, ka tā ir, tas ir, tā ir nepieciešama, un pat ja mums šajā komitejā uh, tā nepatīk, nu, neko nevar darīt, jo e-komercija pastāv un tā turpinās attīstīties, jo tā uh, sniedz ļoti daudz iespējas arī mazumtirdzniecības sektoram. Mums to vajadzētu uzskatīt kā iespēju, nevis draudu. Bet uzskatīju, ka ir nepieciešams uzsvērt, ka ļoti daudziem neatkarīgiem veikaliem e-komercija rada daudzus izaicinājumus. Runājot ar daudziem mazo veikalu īpašniekiem, kuri teikuši, ka viņi neizmanto uh, internetā pārdošanu, jo viņi vēlas tikties ar cilvēkiem, jāsaka, lai notiek šī komu komunikācija. Uh, varam runāt par daudziem pat varbūt neracionāliem iebi iebildumiem. Man nepietiek gluži vienkārši paziņot, kā e-komercija ir nepieciešama. Ir jābūt kāda veida politikai, uh, kas noteiktu, ka, uh, kas veicinātu tās izmantošanu. Es pats saskāru, kā bijušais uzņēmējs, esmu mēģinājis izmantot šo pieeju. Bet, ja mēs neveicināsim e-komerciju, tad būs daudz mazi veikali, kuri nokavēs e-komercijas piedāvātās iespējas, un viņi zaudēs savas pozīcijas tirgū. Tas ir viens no izaicinājumiem, ko es saskatījis uh, dzīvēm, uz, tādēļ uzskatīju, to bez bija jākļauj arī ziņojumā. Uh, ne. Uh, uh, viss ir pietiekami labi regulēts šajā nozarē, un es vēlējos vērst arī tam uzmanību. Otrā daļa par negodīgām tirzniecības praksēm. Jau daudz vieta esmu Uh, saskatīja tādu ļoti labēju nostāju pret attīstības valstīm, uh, pret uh, vidas apsvērumiem, pret um, lauksaimniekiem. Bet nu tā tas gluži nav. Es tiešām mēģināju konsultējoties ar daudziem cilvēkiem, konsultējos ar daudzām pusēm, tā skaitā lauksaimnieku organizācijām un citiem. Es konsultējos, lai noskaidrotu, kāds būtu, kāds būtu pareizais tālais, tālākais ceļš uh, cīnoties pret uh, negodīgu tirzniecības uh, praksi. Bet nedomājam, ka likumdošanas akti būtu pareizākais veids, kā to darīt. Ja šādi likumdošanas akti tiks uh, ieviesti, uh, nav uh, visticamāk, ka tiks atrasta kāda cauruma šajā likumdošanā, kurus arī cilvēki izmantos. Es uzskatu, ka tas nav pareizākais veids, kā rīkoties tālāk. Uh, 16. septembrī uh, uh, Briselē tiks organizēta sanāksme, kur tiksies visas iesaistītās puses Ah, ne tikai lielveikalu pārstāvi vai tirgotāju pārstāvi, ah, bet arī izplatītāji un citi. Tātad gan ah, šie starposmi starp dažādiem uzņēmumiem. Viņi visi tiksies un mēģinās apspriest iespējamos risinājumus. Tā ir tāda nopietna apņemšanās un institīva. Un es domāju, ka tā varētu arī darboties, ja visi piekritīs un to atbalstīs. Es domāju, ka e, šāda veida vienošanās būs daudz efektīvāk nekā jebkāda veida Eiropas Savienības tiesību akts. Tomēr man ir e, zināmas rekomendācijas arī priekš šīs institīvas ja domājam par īstenošanas aspektu, ir nepieciešami zināmi mehānismi. Bet, nu, šī institīva atstās pietiekam atbilstošu mehānismu dalību valsts ziņā, lai meklētu pareizos risinājumus. Domāju, ka jā, tuvākajos mēnešos jā, gados mēs redzēsim, vai iesaistītās puses spēs to veiksmīgi īstenot. Un ja tas tā būs, tad es domāju, ka viņiem pievienosies vēl arī um, daudz vair, vairāk citu interesēto pušu. Tādēļ arī savā ziņojumā uzsvēru uh, to, ka šī uh, uh, institīva ir pelnījusi savu ie, iespēju tikt īstenotāju. Un tā kāda lieta, ko uzsvēru savā ziņām ir tas, ka mums vajadzētu atkāpties no darbībām, ko, ar kuram var sastapties atsevišķās dalību valstīs, proti, ka preces tiek pārdotas uh, zem par dempinga cenām. Ja runājam par pārtiku, mēs varētu runāt par sistēmu, kura aizliegtu šāda veida praksi. un es runāju ar daudziem lielveikaliem, kuri man piekrita, ka šāds priekšlikums nav pret lielveikaliem, un ļoti daudzi no lielveikalu pārstāvjiem teica, ka viņi atbalstītu tad šādu prakšu aizliekšanu, tad pārdošanu zem pašizmaksas. Tas arī viss no manas puses. Būs prieks uzklausīt jūsu komentārus un arī atbildēt uz tiem. Paldies! priekšsēdētājs. Paldies! Mums ir 20 līdz 25 minūtes, lai uzklausītu komentārus no ēnu referentiem. Stālērs kundze jau ir manā sarakstā. Ja ir vēl kāds, piesakieties lūdzu. Pirmai vārdu došu Korats Pildes kundzei, kura ir ETP ēnu referente. Čau! Paldies, priekšsarētāji kungs. Es vēlos pateikties Denisam De Jongam par lielo darbu apjomu, ko viņš ir paveicis pie šī ziņojumu. Katrā ziņā šis brīnišķīgs darbs, sadarbojoties ar komisiju un visām iesaistītām pusēm, tiešām ir palīdzējis e, turpināt darbu, ko iesāka mans ziņojums 2011. gadā. Tik tiešām tas ir jau redzams Eiropas politiskajā kartē un tavs darbs parāda, ka mēs turpinām pievērst īpašu uzmanību detaļām. Mēs vēlamies nodrošināt to, ka krīze neietekmē negatīvi to nodarbinātības spēju un noturību, ko mazumtirdzniecības nozara parādīja arī krīzes laikā. Par mazo glābšanu. Ar rīcības plānu mēs esam spējuši izvēlēties pragmatisku pieeju paskatīties uz to, kā mēs varam nodrošināt brīvību, taisnīgumu un mazo glābšanu par izolētiem apgabaliem, attālinātiem apgabaliem. Tātad labākais veids, kā aizsargāt, ir nodrošināt atvērtību, veicinot inovāciju, uzņēmēt darbības garu nodrošināt to, ka viņi ir konkurētspējīgi. Es nedomāju, ka mēs varam aizsardzību nodrošināt ar subsīdijām vai eh, valsts intervences pasākumiem, um, palielinot publisko parādu nacionālā vai vietējā līmenī. Tāpēc, Denis, man prieks, ka eh, jūs uzstājat, ka mums nevajadzētu būt protekcionistiem. Un man prieks redzēt, ka jūs ziņojumā nemēģināt šo līniju aizstāvēt. Es vēlētos sacīt, ka ekonomiskās vajadzības jautājums ir ļoti svarīgs. Es strādāju kā referenta arī pie pakalpojumu e, direktīvas. Un tik tiešām tas var radīt problēmas pārvietošanas brīvībai, pakalpojumu preču aprits brīvībai. Es jau priekšlaicīgi brīdinu, ka par šo tematu es arī vēl stāstīšu savā ziņojumā. Uh, Bet man prieks redzēt, eh, kā jūs skatāties uz e-komerciju, ka jūs to redzat kā iespēju, nevis kā draudus, eh, daudz no tā baidās, bet to mēs nevaram apturēt, tā ir pozitīva attīstība un to noteikti būtu jāveicina. Tā tad man prieks arī redzēt, ka mēs varam vienoties par to, ka ideoloģijai Nav vietu šeit, bet jāskarās pragmatiski. Šeit nav runa par to, ka jāsoda lielie un pret maziem jāizturas kā pret upuriem. Šeit jāskatās uz to, ko mēs varam izdarīt, lai nodrošinātu to, ka tik tiešām būtu lielāks taisnīgums ne jau Briselē, bet faktiskā dzīvē mūsu valstīs nodrošinot izvēles brīvību un cenai atbilstošu vērtību. Šajā jomā mēs tiešām esam darījuši ļoti daudz, un es vēlētos ļoti atzinīgi novērtēt platformas locekļus, kas ir pieņēmuši ne tikai principus, bet arī īstenošanas pasākums. Tagad cerams būs arī paraksti uz šī dokumenta. Tik tiešām ļoti konstruktīvi, ļoti aktīvi piedalījās šajā procesā, kur eh, tiks ņemti vērā viņa, viņa bažas, leģitīmās bažas. Man tiešām eh, ir cerība, kā ar komisijas palīdzību un ietekmes novērtējumu, ko komisija veids, ka mēs nonāksim pie pozitīva rezultāta. Un šobrīd es uzskatu, ka svarīgākais ir pārbaudīt kādu rezultātu, nevis teorētiski spriest par to, vai tā ir laba, labāka likumdošana vai nē. Mums jānodrošina tas, ka netaisnīga komercprakse vairs nenotiek dzīvē. Mums ir jāmaina šī kultūra. Es vēlētos pieminēt arī par ilgspējību. Ir ļoti svarīgi, lai mazumtirdzniecība un piegādes ķēde uzņemtos atbildību kā viņi to jau šobrīd dara, ar vairākiem brīvprātīgiem pasākumiem, lai turpinātu investīcijas izpētē un attīstībā, energoefektivitātes uzlabošanā. Es vēlos atbalstīt tevi, Denis, arī marķējuma jautājumā. Ir milzīgi problēmas ar ļoti atšķirīgām prasībām marķējuma ziņā, kas šobrīd tiešām nedod iegūmu patērētājiem. Es ar nepacietību gaidu sadarbības turpināšanos ar tevi, Denis, ar citiem ēnu referentiem un priekšsērētāji. Cerams, jūs aicināsiet visus piedalīties mazumtirniecības apaļā galda pasākumā. Tātad tas notiek saskaņā ar ziņojumu par efektīvu un taisnīgu tir mazumtirniecības tirgu. Tātad visi mazumtirniecības joms pārstāvi lielākie pastāstīs par savām problēmām, par esošo situāciju, par to, kas ir pozitīvs, par to, kas ir negatīvs, arī starp uzņēmumiem. Tā mums ir iespēja komitejas ietvaros sniegt atbalstu nozarei un skatīties, ko mēs varam palīdzēt būt konkurētspējīgiem un nodrošināt darbvietas Eiropā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Es jau to taisījos pats darīt, bet jūs ļoti labi to izdarījāt tikko. Tātad tas notiks 26. septembrī pulksten 3. pēcpusdienu un tiks pārraidīts internetā tā kā visi, kas to vēlas, var pievienoties mums šeit vai 26. septembrī skatīties to internetā. Ringoina Penes kundze, sociāldemokrāta pārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākšu ar to, ka esmu ļoti apmierināta ar Dejong kungu sagatavoto ziņojumu, kurš ir ļoti līdzsvarots, un varu gandrīz pilnībā tam piekrist. Kā jau tas ziņojumā ir uzsvērts, mēs visi zinām, ka mazumtirniecība ir ļoti svarīga nozare, lai veicinātu nodarbinātību un uzņēmējdarbību. Tāpat tā ir ļoti svarīga nozara mūsu pārējā uz ilgspējīgu patēriņu modeli. Tomēr, turpinoties krīzē un ar taupības pasākumiem, mēs redzam, ka um, tomēr ir ietekme uz šo nozari, pārdošanas apjomu krītās, un tas notiek jau vairākus gadus. Līdz, līdz ar to samazinās arī darbvietas skaits nozarē. Tātad īpaši smagi tas skar mazos veikals. Dejonkungam taisnība. Viņa apgalvojumā, ka veikala, pilsēta bez veikaliem ir mirusi pilsēta. Mēs nerunājam par protekcionismu. Šeit runa par līdzsvaru panākšanu starp mazo vidējo un lielo veikalu izdzīvošanu. Un arī īpaši uzsver liekot uz mazajiem ģimenes veikaliem. Uh, Spānijā mazumtirniecības apjoms samazinājušies par 10,6%. Turpinoties jau 32. krīzes mēnesim, līdz ar to mums tiešām nepieciešams šāds paziņojums sabiedrībai. Un tur vajadzētu arī paskatīties arī uz citiem jautājumiem par ekonomikas krīzes ietekmu uz nozari, PVN palielināšanas ietekme, uh, produktu klasifikācijas māja, kredīta krīze un citas lietas, darba apstākļi un ļaunprātīga situācijas izmantošana, kas īpaši skar sievietes, maskoficētos darbiniekus, tāpat arī jautājums par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nepieciešams eh, mēģināt mazināt birokrātiju, aizsargāt vismazāk aizsargātos piegādes un sadals centru pārvietošanu, kas varētu gūt labums no mazāk regulējumu. Vietējā tirgo jāskatās uz iespējām atkal aktivizēt pieprasījumu un censties mazināt administratīvos šķēršļus. Ja nepieciešams izvairīties no tā, ka pieaug šī tendence, ka tiek pamesti pilsētu centri. Šo brīvprātīgo iniciatīvu es vērtēju kā pirmo soli, bet eh, mums jābūt drosmīgākiem. Negodīgi komerces prakse ir viens no lielākajiem šķēršļiem, kas mums ir jāpārvar mazumtirdzniecības nozarē, lai izvairītos no ļaunprātīgas rīcības. Labāk nodokļu politika ir nepieciešama, lai veicinātu produktivitāti. Es vēlētos vēlreiz pateikt paldies referentam par šo ziņojumu, un es atbilstoši tikko sacītēm arī iesniešu grozījumus. Paldies! Paldies, Lohigārda kungs, tālāk Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs, centīšos izteikties īsi. Varu pievienoties tiem, kas sacīja paldies par sagatavoto ziņojumu. ar šo līdzsvaroto labi izstrādāto ziņojumu. Dejaun kungs tik tiešām ir sekmīgi uztvērs un izklāstījis svarīgākos aspektus šai jomā. Arī es esmu nobažījies par mazumtirdzniecības nozars situāciju. Manā valstī Dānijā mums daudz diskusija par to, kā pārvarēt krīzes sekas Viens piemērs, kas plaši tika apspriests, protams, ir šie mazie veikaliņi pilsētās. Un es domāju, ka šajā komitejā noteikti viss būs vienas prātes par to, ka ir nepieciešams kaut ko darīt. Varbūt atšķirās varbūt viedokļi par metodēm, kas būtu izmantojams. No liberāla viedokļa es sacītu, ka mēs piekrītam Krats Bildes kundzei. Mums nepieciešams saprast, ka ceļš uz priekšu ir caur atvērtību, un protekcionisms nav pareizais risinājums. Protams, man patika tas, ka tik pieminēts, ka šeit nav runa par protekcionismu, un man, man prieks dzirdēt, ka Dejonkungs tā arī domā, tas ir labs sākums. Mums tikai jāpaskatās, ko tas nozīmēs praksē. Protams, ka liberāļu grupa pievienosies jebkuriem labiem priekšlikumiem, kamēr to mērķis nav veikt šo protekcionismu un iejaukties no valsts puses. Jautājums, ko mēs varam darīt Eiropas līmenī? Pāris vispārīgas piezīmes sākumā, kādas ir ir no liberāļu viedokļa. Pirmkārt, ir nepieciešama caurskatāmība un efektīva īstenošana esošajai likumdošanai, jo mēs labajā uzklausīšanā, kas mums tika norganizēta vakar, daudz ko vērtīgi dzirdējām. Mēs redzam, ka ir tendence dalību valstīs aizsargāt šo nozari, vismaz zināmā mērā, un tās nedod labs rezultāts. Un to saka arī daudzi šīs nozares pārstāv paši. Un mēs noteikti par šo tēmu iesniegsim arī dažu grozījumus. Trešā lieta ir tādas vides radīšana, kurā varētu uzplaukt un attīstīties e-komercija. Es pamanīju, ka referents piemin e-komerciju. E Un bija labi dzirdēt, ka nesat pret to. Nu, es jau negaidīju, ka būsiet, bet nu, tas bija patīkami dzirdēt, kā arī šajā virzienā mēs varēsim sadarboties. Mums arī par to būs vairāki grozījumi, jo e-komercija gal galā ir ceļš uz priekšu. Pati nozare droši vien sapratīs, ka mazie veikali būs tie, kas sapratīs, ka viņiem pašiem arī kaut kas ir jādara, lai pārvarētu šo barjeru, kas daudziem ir kā kultūras barjeru. Daudziem tā tiešām ir liela barjera, liela šķērslis manā vecumā un vecākiem saprast, ka tas ir kā kaut kas papildinošs. Viņiem nav jāver ciet savus veikals, bet viņi vari, var paši paralēli attīstīt arī e-komerciju tas ir uzdevums arī valstīm. Ja mēs varam radīt ietvaru kopā ar nozari, tas tiešām būtu tas vēlamais iznākums un pareizais ceļš uz priekšu. Par likumdošanu, kā jau es sacīju, nav nekādu šaubu, ka mazumtirniecība ir svarīga izaugsmēji un nodarbinātībai. Mums nepieciešams ir izmantot šo potenciālu Un tas, protams, nevar tikt darīts ar ierobežojumiem, bet ar atvērtību. Mums jāsadarbojas ar mazumtirdzniecības nozaru, radot vidi, kurā šī nozara var efektīvi strādāt. Protams, ka viņiem ir jāpieņem zināms likumdošanas daudzums, bet mums jānodrošina, ka tiek īstenot esošā likumdošana un ka tā tiek ievēroti. Protams, ka tās būs arī sekas dalību valstīm, kas neīsteno likumdošanu kas jau ir pieņemta. Mēs jau vairākus gadus prasam kaut ko tādu, bet es domāju, ka mums arī kaut kas konkrēti būtu jādara šajā jomā. Ar to arī es noslēgšu savu izteikšanos. Protams, ka man vēl būtu kas sakāms par daudziem punktiem, bet laiks mums nav tik daudz, lai mēs varētu tik detalizēti par to runā, tā kā ar to šobrīd arī pietiks un gaidu tālāk sadarbību. Paldies, saka priekšsarētājs! Protams, ka mēs arī grozījums izskatīsim tālāk. Rūls kundze tālāk. Jā, es centīšos izteikties pavisam īsi, laika nav daudz, tas man ir skaidrs. Es vēlos pateikties Dionu kungam par šo līdzsvaroto ziņojumu, un es vēlos uzsvērt līdzsvarot ziņojumu, jo mums visiem jāapzinās, ka nav neviena joma, kas ir tik strīdīga kā šī. Es varētu teikt tā, pēdējos stundās, dienās, birojā eh, saviem darbiniekiem. Mēs saņēmām milzīgi daudzumu zvanu, kas pra, prasīja iesniegt vienu vai otru grozījumu, lai izjaukt šo līdzsvaru. Kas man patīk šajā ziņojumā ir tieši tas, ka šis līdzsvars tiek saglabāts, un es arī paskaidroju visiem, ka es nes, neiesniegšu grozījumus, jo uzskatu, ka pašreizējo līdzsvaru par pareizu. Es ir ziņojums, kur rakstīts Eiropas rīcības plāns, mazumtirniecības nozara iegūms visām iesaistītēm pusēm. Tātad tik tiešām, kur atsbildkundze un arī es bijām domstarpībās zināmās pie iepriekšējā ziņojuma, tātad šeit eh, starp lielajiem un mazajiem, šis domstarpības, un tad vēl iesaistot piegādātājs, un tad lauksaimnieki vēl. Un nu, tur ir daudz atsevišķu problēmu, bet šis ziņojums e, pareizi dara neizceļot atsevišķās problēmas, bet ieskicējot nākotnes tendences, ņemot vērā ekonomiskās krīzes sekas. Un es uzskatu, ka De Jonga kungam ir ļoti labi tas izdevies, un par to es arī vēlos pateikties. Vēl vienmāds piezīme Varbūt dažiem tā ir problēma, ka 9. un, nu jā, visvairāk jau 9. punktā tiek runāts par vietējo pašvaldību tiesībām un pienākumiem plānošanu veikt, bet to es uzskatu par ļoti svarīgi, jo mēs pagātnē jau mācījāmies, ja mēs vispār neplānojam šajā jomā, tad principā izmirst veseli kvartāli. Un, un, mm, es esmu ļoti rūpīgi uzklausījusi Dejong kungu, un tik tiešām tā ir. Ir jāsasaista intereses un jālīdzsvaro intereses starp mazajiem un lielajiem tirgotājiem. Nevar visu atrisināt ar milzīgajiem iepirkuma centriem. Ir jābūt labam līdzsvaram, un tam ir nepieciešama plānošana. Paldies! Good, Paldies! Un eh, tagad varbūt eh, es pāris vārdus. Es eh, esmu aktīvi darbojies šajā jomā, un es esmu ārkārtīgi cīk sekojis līdz tam, kas notiek, un man ar lielu interesi ir, un prieku ir bijis jāredz, ka mēs tik daudz esam panākuši. Protams, runājot par profilējumu, ne tikai pārtikas mazumtirdzniecībai, bet mazumtirdzniecībai kā tādai, es domāju, ka mēs esam ļoti daudz padarījuši. Un mani lielā mērā piec, priecē, ka daudz no jums entuziastiski ir piedalījušies grozījuma iesniegšanā. Denis, jūs esat sagatavojis lielisku ziņojumu un arī līdzsvarot, tajā ir pārstāvēt dažādu pušu skatījumi. Un es uzskatu, protams, mūsu mandāta ietvaros jums ir izdevies šajā ziņojumā iekļaut pietiekami labu aptvērumu. Pirmais, tātad vairāk komentāru. Pirmais, kādā veidā notiek preču tirzniecība. Mēs esam izskatījuši patērētāju nosacījumu, salīdzinošo tabulu un cenu atšķirības starp dažādām precēm dažādos Eiropas tirgos ir milzīgas. Un tas tikai pierāda to, ka tirgus, tirgi nestrādā tik labi, kā mēs to vēlētos redzēt ir eh, zināmi pierādījumi un ir interesanti tos arī izskatīt. Vakar, vakar, vakar piemēram, Denis un es piedalījāmies neformālā, neformālās pusdienās un ir tādi piegādātāji, kuri uzliek geogrāfiskas robežas un eh, tas attiecās uz iepirkumiem no vairumtirdzniecības bāzēm. Tātad dažādos tirgos ir cenu atšķirības, bet eh, vairāki kolēģi no Austrum Eiropas valstīm mums, mums darīja uzmanības uz to, ka kaut, ka piemēram augstas kvalitātes ražojumi uh, kuri ir e, ļoti dārga brenda ražojumi. Patiesībā tiek ražoti divās dažādi, divos dažādos konvejeros, viens Rietuma Eiropai un otrs Austrum Eiropai. Arī tas ir mūsu bažu avots. Ja mēs runājam par e, kopīgu tirgu, kopīgu iekšējo tirgu, tad nu, tiešām ir jābūt kopīgam gan izstrādājumiem, gan pakalpojumiem. Uh, Nākamais tirgus uzraudzība. Tas lielā mērā ietekmē mazumtirgotājus, un tas ietekmē arī uz kvalitatīvu preču piegādu un pārdošanu patērētājam. Un iespējams, ka es šajā jomā iesniegšu šajā sakarībā vairākus grozējumus. Un, piemēram, grozējums par frančīzēm. Frančīze ir ārkārtīgi svarīgs mazumtirdzniecības mehānisms, un uh, Frančīze ir ārkārtīgi plaši izplatīta metode, un ja frančīze labi darbojās, tad tā, veiksmī, tad tā veicina arī ekonomiskās aktivitātes. Jūs jau uzsvērāt vairākus eh, konkurences aspektus un varbūt vairākus frančīzes nolīguma aspektus, un eh, varbūt, ka mums vajadzētu uzzināt tie, kuri nodarbojas un darbojas frančīzes ietvaros, ko tie par to domā. Uh, Bet, eh, jā, es ar vienu kolēģi mēs paraudzīsimies, vai mūs apmierina patreizējais teksts. Tātad par abiem šiem aspektiem domāju, ka es iesniegšu pāris grozījumus. Un visbeidzot, jautājums par ētirzniecību. E Uzskatu, ka mazumtirdzniecībā kopumā jauninājumi ir ārkārtīgi svarīgi, un vispārīgais skatījums ir sekojošs. Mums ir jāraugās, ka nozare, lai tā būtu konkurētspējīga un plaukstoša, tad jauninājumi un jaunrada ir ārkārtīgi svarīga. Un, lai jauni e, mazumtirgotāji varētu ienākt tirgu, arī tas ir svarīgi. Kā jau teicu, pagājušajā nedēļā viesojāmies Griez, Grieķijā, un Grieķijas arotbiedrības e, šonadēļ publisko ziņojumu, un šajā ziņojumā parādās, ka viena no lielākajām problēmām Grieķijas daudzos uh, daudzās nozarēs ir konkurences trūkums. Un e, sektorā ir liekts ienākt jauniem spējīgiem spēlētājiem. Kā jau teicu, ministrs Grieķijā ir gatavs e, pārskatīt šo situāciju un palīdzēt sakārtot sektors, kuros ir izkropļot konkurence. Vispārīgi runājot par to, ka konkurence noteiktos geogrāfiski ierobežotos rajonos ir izkropļota un ka ir spēlētāji, kuriem ir liekt pieeja tirgiem, ietekmē negatīvi mazumtirdzniecības attīstību. DG Enterprise, kas ir komisijas pārstāva, varbūt mūs varētu mazliet iepazīstināt, ko komisija šajā sakrībā dara. Vai vai mēs mazliet esam pārsnieguši laiku, bet um, tomēr uh, Vēl ir trīs runāt gribētāji, un es jūs lūgtu runāt lakoniski, jo mums vēl būs iespēja runāt pēc tam, kad būs iesniegt un izskanīt grozījumi. Tā tad Steilers kundze, Abēlers kundze un Panzērī kungs. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Pēdējā sekunda, kad var pieteikties Steilers kundze. You, Paldies, priekšsēdētāji kungs, un es arī vēlētos pateikties referentam. Uzskatu, ka jūsu skatījums ir tāds, ko varam pilnībā atbalstīt, tomēr vēlētos uh, pad, pieskarties pašiniciatīvai. Jūs eh, runājāt par vietējo pašvaldību ietekmi uz reģionālās kompetences uzlabošanu, un eh, tas ir ciešā mērā saistīts ar tā saucamajām inovatīvajām schēmām. Un eh, mēs esam veicinājuši jaunu uzņēmumu ienākšanu tirgu, jo tas noteikti veicinās konkurenci. Un lai nav tā, ka mēs iedodam vienam naudu, lai te izveidot savu biznesu un citiem savu kārtu, savukārt nē. Ir tik ļoti daudz, ko mēs varētu darīt, un tāpēc eh, nezinu, vai mums vajadzētu izveidot Eiropas līmeņa konkurences tirgu un izveidot kādu veidu fórumu vai kongresu, kurā jauni uzņēmīgi cilvēki varētu nākt klajā ar savām idejām. Es eh, zinu, ka komisija decembrī izveidos, ir jau izveidot, bet decembrī šī grupa sāks strādāt, tā būs augsta līmeņa konkurences veicināšanas darba grupa. Iespēja šobrīd ir izveidot neatkarīga tiesības sarga vieta pārtikas mazumtirdzniecībā. Bet e, varbūt nedaudz par jautājumu. Es jau pieminēju šo komisijas izveidoto mazumtirdzniecības pārskatīšanas darba grupu. Un varbūt, ka komisija mūs varētu nedaudz iepazīstināt ar to, kas tur notiek, bet vēlētos pateikties referentam par labi sagatavo ziņojumu. Avēlas kundze. Grazie, sur prezident. Um, filfat... Paldies, priekšsēdētā kungs. Ik eh, viens runātājs līdz šim brīdim uh, pieminēja arī ētirzniecību. E Un e, šādā sakarībā ir ļoti svarīgi runāt par Eiropas Savienības mazumtirdzniecības e, rīcības plānu. Un tomēr, e, manuprāt, es tagad pāriešu uz angļu val valodu, bet esmu sagad, es runāju savā dzimtajā valodā, bet patie, patiesībā tagad pārējais angļu valoda. Tātad lielie mar, marumtirdznieci, mar, mazumtirgotāji. Komisija izskata šo jautājumu no tāda skatu punkta, ka ir zinām ierobežojumi, lai tirgu ienāktu jauni spēlētāji. Bet eh, komisija nerunā par citiem aspektiem, ka tirgotāji paši arī izvēlās, kurā vietā pārdot un kā, un tas ir iekšējā tirgus galvenais princips, un patiesībā tas ir diskriminējoši perifērijām, tādām kā mana valsts Malta. Piemēram, kad eh, Remīzes kungs šajā komitejā uzklausīšanā uzklausīja jautājumu par perifēriju iztumšanu no konkurences, tad viņš man toreiz mutiski apsolīja, ka darīs visu, kas viņa spēkos, lai grieztos pie lielajiem mazumtirgotājiem un mazumtirgošanas ķēdi, tirsniecības ķēdēm un mēģināt sakārtot šo jautājumu ar perifērijām. Priekšsēdētais, paldies! Jā, jūs eh, pieminējāt geogrāfisko diskrimināciju iekšējā tirgu un uh, e-tirzniecības darba grupa runājot par kopīgu vienoto e-tirgu, e-komercijas tirgu, arī runājas par šo jautājumu, un e, viņu sagatavotais skatu punkts ir apkopots mūsu mājaslapā. Un tagad pan Cērīkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vienu minūti burtiski. Klausējos kolēģi teiktajā un esmu viensprāts, ka De Jonga kungs ir paveicis lielisku darbu. Piekrīt lielai daļai šeit izskanējušā, un tomēr Neuzskatu, ka mums vajadzētu tikai un vienīgi uzmanību vērst uz ekonomiskajiem aspektiem un mēģināt visu, visu salīdzvarot un likt vienādzības dzīves starp lielajiem un mazajiem mazumtirgotājiem. Galvenais jau mazumtirgotāju jomā ir radīt jaunas darba vietas, un es uzskatu, ka mums vajadzētu pacelties tādā metaplānā. Mums vajadzētu raudzīties, cik svarīga ir vietējo mazumtirgotāju loma sociālā vietējās kopienas aspektā. Kā mēs zinām, Eiropas iedzīvotāji noveco un e, vietēju mazumtirgotāju nozīme šādā situācijā arvien pieaug. E, ma, e, lielajos, lielās pilsētu vidēs visvairāk tieši ir cietuši mazumtirgotāji. Un ziņojumā Iespējams, vajadzētu vēl, mm, vēl striktāk griezties pie, pie pašvaldību pārstāvjiem un eh, mēģināt uh, apelēt pie viņu rīcības, lai te izveidot adekvāts noteikums mazumtirdzniecībai. Un tagad dod vārdu komisijai. <coughs> Atvainojos, nevaru jums dot daudz laika, bet um, noteikti, ka mēs vēlēsimies dzirdēt, ko saka komisija. Un, eh, jā, kā jau teicu, mums būs vēl viena viedokļa apmaiņa, un tad jūs varēsiet izteikties mazliet plašāk. Bet tagad pirmā viedokļa apmaiņa. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Paldies, prieksēdētāji kungs! Runāšu īsi. Vispirms, paldies referentam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Tas eh, lielā mērā sasaucas arī ar komisijas iestrādnēm un iedomāto šajā svarīgajā sektorā. Nozarē, kas ir tik ārkārtīgi svarīga ne tikai Eiropas ekonomikai, bet arī nodarbinātībai un, protams, arī mazajiem uzņēmumiem. Atklāti runājot, mazumtirdzniecībā ir ļoti daudz mazu maza izmēra uzņēmumu un rīcības plāns Eiropas mazumtirdzniecības nozarei vēl vairāk liks mums parunāt un saskatīt šo nozari. Burtiski pāris aspekti no komisijas puses, un tad mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem īpaši par šo izveidoto augsta līmeņa darba grupu. E-tirzniecība. Uzskatu, ka vismaz eh, uzklausot šeit dzirdēto, viss ir vairāk vai mazāk viensprātis, kā e-tirzniecība ir būtisks spēlētājs. Un viens no punktiem šajā rīcības plānā ir sekojošs. Ir izveidota rīcības platforma un komisija, runājot par tā saucamajiem jaunradošajiem, jaunradošajām, jaunradošajiem uzņēmumiem, vēlas vairāk uzsvērt tieši mazos un vidējos Kā jūs ziniet, mums ir izstrādāts īpašs rīcības plāns tieši ētirzniecībā, e ir sagatavots arī tā īstenošanas dzīvē pārskats. Un, eh, kā jau jūs pieminējāt, nākamais mēnesis ir iekšējā tirgus mēnesis, un viena no šā mēneša nedēļām būs ir nolūkota tieši, lai runātu par ētirzniecību. E ļoti interesanti. Daudzas reizes šeit izskanēja. par negodīgu komercpraksi. Vēlējos pateikt vienu. Komisija atbalsta visu iesaistīto pusu, pušu brīvprātības, brīvprātīgas brīvprātības principus. Un komisija turpinās atbalstīt brīvprātības principu īstenošanu no visu iesaistīto pušu pusēm. Tas ir ārkārtīgi svarīgs darbs un uh, milzīga apjoma darbs. Mēs nedrīkstam pārāk zemi novērtēt to, ko brīvprātības darbs un brīvprātīgi centieni šajā jomā ir panākuši. Komisija jau ir izvērsusi konsultāciju procesu par negodīgas komercprakses zaļo grāmatu, un De Jonga kungs jau to pieminēja. Visu labo ideju īstenošana dzīvē. Šeit mums vēl ir daudz darāmā, un komisija to šobrīd mēģina izvērtēt. Uh, Mēs e, šobrīd, mēs šobrīd gatavojam tekstu redakciju par zaļās grāmatas īstenošanas dzīvē rezultātiem un e, kad būs gatavi galīgie secinājumi, tad e, komisija lems, vai ir nepieciešams ko darīt un pieņemt lēmumu Eiropas Savienības līmenī vai nē, proti tieši īstenošanas nepilnību ziņā. Vēl viena neliela detaļa, varbūt, ka negluži detaļa, bet vēlējos e, pieminēt e, zem pašizmaksas cenu, e, zem pašizmaksas pārdošanas. Ļoti daudzas valsts ir mācījušās no tā, ka mēģinot sakārtot šo jomu ar likumdošanas palīdzību, tiek izveidot ar vien jaunu un jauni konkurences kropļojumu mehānismu, kur patiesībā var būt pat vēl ļaunāki nekā tikai pārdošana zem pašizmaksas. Un komisija ir sagatavojusi katrai valstī specifiskas rekomendācijas, un Francija, piemēram, ir paziņojusi, ka pārdodot zem pašizmaksas eh, vajadzētu apkarot šo negatīvo praksi, un tomēr viegli tas nav. Tātad sakārtot to tikai un vienīgi ar normatīvu palīdzību ir gandrīz neiespējami. Vairākas reizes šeit izskanēja frančīzes princips, bet eh, diskusijās jau parādījās, ka ir nepieciešams skaidri atrunāt, ko tad mēs izprotam ar šīm nepilnībām, jo nevienmēr ir skaidrs, kas ar to tiek saprasts. Esam tātad ģeogrāfiskie kropļo, konkurences kropļojumi un teritorijas, kuras ir izslēgtas no piegādes ķēdēm. Tik tiešām eksistē atšķirības starp cenām, kuras uh, par kurām pārdod vairum, ma mazumtirgotāji dažādās valstīs. Tam var būt pavisam parasti un leģitīmi iemesli, bet ir gadījumi, ka tam iemesli nav. Par to mēs jau runājām mūsu zaļajā grāmatā, un komisija vēlas šo jomu sakārtot. Tā ir viena no mūsu prioritātēm. Bet eh, vēlreiz esmu spiest atkārtot, viegli tas nebūs. Šeit arī vēlētos beigt manu sakāmo, bet eh, pēdējais teikums par augsta līmeņa mazumtirdzniecības sakārtošanas grupu. Tātad rīcības plāns, kā mēs zinām, tas tiks īstenots. Un eh, visiem jau ir skaidrs, ka mazumtirdzniecība ir ārkārtīgi svarīga tirdzniecības nozara, bet eh, augsta līmeņa darba grupas uh, mandāts bija ne tikai raudzīties uz to, kā, tas, kā šī mazumtirdzniecības joma tiek sakārtot, bet arī mēģināt paraudzīties nākotnē un paraudzīties uz to, kā krīze ir ietekmējusi mazumtirdzniecību un MVU. Vairāk šobrīd neko nevar pateikt, jo, kā jau izskanēja, augsta līmeņa darba grupa sāks savu darbu tikai decembrī, bet mēs daudz sagaidām, un ne tikai mēs, arī daudzi citi tirgus spēlētāji no šās grupas darba un ceru, ka tās e, darbības rezultāts ļaus mums labāk strādāt nākotnē. Paldies, prieksēdētāja kungs! Well, thank you very much. Um... Prieksēdētājs, paldies! Es atvainojos, bet esmu daudz pārsnieguši atvēlēto laiku, bet šī gan ir svarīga e, ļoti diskusija. Tagad mums ir jāpievēršas balsojumam. Denis, vai vēlties vēl ko piebilst? Nē. Paldies, paldies, Denis, ka ļauj mums ietaupīt daudz laika. Bet tagad informēšu jūs par laika grafiku, lai viss būtu pilnīgi skaidrs. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 10. septembris. Tas ir ļoti drīz, jo jums jau visiem ir bijusi iespēja iepazīt šo ziņojumu uh, kopš jūlija. Grozījumi tiks izskatīti 25. un 26. septembrī, kompromiss 17. oktobrī un balsosim 5. novembrī. Uh, kāds kungs no Maltas um, arī sniegs savu viedokli, varbūt tad Vēles kundze varētu ar viņu arī parunāt 17. oktobrī. Tas arī viss. Tagad virzīsimies uz priekšu. Ceru, ka jums visiem ir balsošanas kārtiņas. Uh, pirmais balsojums notiks par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu. Uh, ziņotāja ir Gala Peltas kundze. Vai vēlaties ko piebilst pirms sākam balsot? Nē? Labi. Sekretariāts ierosināja. Vai pirmkārt, vēlos noskaidrot, vai referenti piekrīt, ka, ja runājam par balsošanas sarakstu, kas jums pieejams, ka mums vajadzētu no sākuma balsot par budžeta līnijām un pēc tam balso, balsot par uh, rezolūciju. Domāju, tā būtu pareizā secība. Tad aicināšu jūs pievērsties ceturtajai lapusē balsošanas sarakstā no sākuma par budžeta līnijām. Pirmkārt, vai mums ir nepieciešams atsevišķas balsojums šajā gadījumā? Politiskās grupas, kurš vada sociālistus šodien, Stēlers kundze. Vai varam izskatīt visas budžeta līnijas blokā? Neviens nav pret, tad izskatīsim tās visas blokā ceturtajā. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņems. Paldies. Un tagad pievērsīsimies rezolūcijai. Sāksim ar pirmo grozījumu, kas par pret noraidīts. Otrais grozījums no Šmita kunga, kas par pret pieņemts. Trešais grozījums par pret noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par pret pieņemts. Piektais grozījums, kas par pret noraidīts. Sastais grozījums par pret pret pieņemts. Septītais grozījums atkrīt? Nē? Mēs varam balsot, tas sadarīgs ar sasto grozījumu. Septītais grozījums, kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par septīto grozījumu no Šmita kunga. 28 cilvēki balso un grozījums pieņemts 15 par, 12 pret, 1 atturās. 8. grozījums, kas par, pret, noraidīts. 9. grozījums par, pret, pieņemts. 10. grozījums par, pret, noraidīts. 11. grozījums par, pret, noraidīts. 12. grozījums atsaukts. 13. grozījums kas par, Pret? Noraidīts. Nē, priekšsēdēs atvainojas pieņemts. Nelabāk pārbaudīsim elektroniski 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 16 pār, 13 pret. 14. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 15. grozījums. Par. Pret. Pieņemts. 16. grozījums. Kas par? Pret noraidīts, 17. grozījums par, pret, pieņemts, 18. grozījums, kas par, pret, noraidīts, 19. grozījums par, pret, noraidīts. Un tagad balsosim elektroniski par visu ziņām kopumā. Sākam balsot. 29 balsis. Beidzam balsot. Pieņemts 25 par, 2 pret, 1 atturās. Lielas paldies, Galpeltas kundzei. Gaidīsim, kā jūs aizstāvēsiet mūsu nostāju budžeta komitē. Paldies. Tagad varam pāriet pie formālās trīs svarīgu eh, ziņojumu pieņemšanas par publisko iepirkumu. Es domāju, ka esat ļoti cieši tam sekojuši. Mums ir bijuši eh, aktuālāka informācija pieejama teksts tika pabeigts jau pirms vasaras brīvlaika, bija nepieciešams laiks, lai noslēgtu darbu, ir zinām detaļu uh, labojumu, bet kopumā esam apmierināti. Tagad došu vārdu referentiem un ēnu referentiem, ja vēlas izteikties, bet nu galvenokārt referentiem. Pirmais uh, varēs runāt Mārks Tarabela, jo mums ir uh, divi bals, balsojumu par publisko iepirkumu un par otru viņa sagatavoto ziņojumu. Paldies priekšsādātā. Es domāju, ka balsojumam vajadzētu būt diezgan garam. Tas bija garš arī decembrī, janvārī, bet to laik spējam panākt vairākus kompromisus par četriem ziņojumiem, gan manējiem ziņojumiem, gan Žavāna kunga ziņojumiem. Es um, tagad neizteikšos detalizēti, varbūt par saturu tādu iespēju būs plēnāra sesijā, bet ir atsevišķi galvenie punkti, par kuriem es noteikti runāšu arī plenāra sēdē. Uh, caurskatāmība, viss izdevīgākais ekonomiskais, ekonomiski izdevīgākais piedāvājums, cīņa pret um, nepamatot zemiem uh, piedāvājumiem. Mums ir jānodrošina, lai Uh, gan lai visas iesaistītās puses atbilstoši pildītu savus pienākumus. Tāpat ir runājot par sociālajiem pakalpojumiem, ir, tas ir pants, kā jau jūs zināt, tas ir diezgan strīdīgs un tas vairs nav atrodams tekstā. Bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz šo direktīvu transponēšanu jo sociālajiem pakalpojumiem tiek piešķirt, piešķirts vairāk elastīguma. Jebkurā gadījumā par visiem šiem jautājumiem runāšu vēl plenāru sēdē. Vēlreiz gribēju izteikt pateicību ēnu referentiem Engela kungam, Kreutzmana kungam, Rulers kundzei, Dijonga kungam. Viņi visi ļoti smagi strādāja šajā ļoti garajā uzdevumā. Es nevēlētos uh, aizmirst kādu iesaistīt, nevēlos aizmirst arī jūs priekšsēdētāji. Jo papildus tam, ka bijāt referents, jūs esat arī mūsu komitejas priekšsēdētājs, un es vēlējos jūs apsveikt. Es ah, dzirdēšu skumjās ziņas, ka pēc šī mandāta beigām jūs dosieties pensijā. Un man tiešām ir paticis, kā jūs strādājat, kā esat sadarbojies ar uh, padomi. Jūs palīdzējāt mums vadīt diskusijas, ļāvāt sagat, palīdzēt mums sagatavoties sanāksmēm, aktīvi iesaistījāties hēnu referentu sanāksmēs. Vēlos pieminēt arī Panzeri kungu, Filipu Žvanu, vēlos viņus uzteikt par ieguldīto darbu. Mums ir ļoti saskaņota pozīcija parlamentā. Sarunu gaitā padome šķiet guva virsroku daudzos gadījumos, bet tajā pašā laikā mēs izklāstījām skaidru parlamenta nostāju un esam uzlabojuši sākotnējo tekstu, jo parlaments tik ļoti labi sa sadarbojās. Šis priekšlikums tika sagatavots 2011. gada decembrī, tas bija ļoti labs izējas punkts, bet tajā pašā laikā bija jāpielabo diezgan daudzas detaļas, un beigās jāsūt ļoti spēcīgs vienots vēstījums, jo šie ļoti svarīgi dosjē. Publiskais iepirkums Eiropas Savienībā veido 19% no IKP, un direktīvas nolūks ir nodrošināt to, lai eh, sabiedrības līdzekļi tiek investēti vislabākajā iespējamā veidā. Tajā pašā laikā mums jāsklabā zinām pieticība, mēs neesam guvuši virsroku visos jautājumos, bet mums jāatcerās, ka mums ir skaidrs vēstījums, kas jāsūta jā, visām pusēm, visām iesaistītajām pusēm valsts iepirkumos. Es vēlējos pateikties visiem darbiniekiem, mūsu asistentiem. Ir ļoti daudz parlamenta darbinieku, kuri iesaistījās darbā, gan sarunu gaitā, gan dokumentu sagatavošanas posmā. Tātad ļoti daudz darbinieki tiešām ieguldījuši liels pūliņus strādājot pie šiem dosjē. Tas nav bijis viegls uzdevums. Mums parlamentā nav pieejams tik lieli cilvēku resursi kā padomē un komisijā, bet tomēr savu darbu mēs varējām paveikt veiksmīgi. Varbūt es nu nedaudz par daudz aizrunājies, bet tiešām ir jāuzsver, ka šis bija ļoti garš darbs, ļoti sarežģīts darbs. Tādēļ vēlos pateikties visiem, kuri ir snieguši savu ieguldījumu tajā. Priekšsēdētājs. Paldies arī jums. Paldies, ka bijāt mūsu referents. Man tiešām prieks ar jums sastrādāties. Es domāju, ka nekad dzīvē nesaskaršos ar lielākiem izaicinājumiem, kā strādāt ar publisko uh, iepirkumu. Tagad došu vārdu Žvānu kungam. Ja runājam par koncesijām, tad mums bija ļoti sarežģīts darbs pārstruktūrējot visu priekšlikumu. Un tagad došu vārdu Švānu kungam runāt par viņa sagatavoto ziņojumu. Lūdzu. Paldies. Priekšsādātāji. Pirmkārt, es gribēju pateikties uh, maniem kolēģiem, kas arī bija referenti pie saviem ziņojumiem. Atcerēsimies, ka lielākā daļa no pasaules uh, brīnumiem jau ir izzuduši mūsdienās, cerēsim, ka mūsu darbs būs nedaudz ilglaicīgāks. Tas, ko esam paveikuši, mēs esam sagatavojuši pirmo Eiropas Savienības tiesību aktu par uh, koncesijas līgumiem Esam strādājuši arī pie publiskā iepirkuma. Tās ir jomas, kuras regulē līgumi, bet tagad mums ir specifiski tiesību akti, un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Mēs mēģinam izbeigt uh, tos laikus, uh, um, kad ir bijuši daudz negatīvu precedentu. Tagad mums ir uh, Eh, jāaizstāv pilsoņu uzņēmumi. Kad uzņēmumi eh, slēdz koncesijas līgumus, tas bieži vien tiek eh, darīts balstoties uz tiesas judikatūru, bet tagad ar šo tiesību aktiem pilsoņu uzņēmēji var baudīt zinām juridisko skaidrību. Kā jau tika norādīts, darbs ir bijis ļoti garš. Ir ļoti daudz iesaistītās dokumentācijas, uh, bet pirms pusotra gada mēs bijām ļoti tālu, lai panāktu vienošanos, bet tagad mūsu nostājas ir tuvinājušās un esam tiešām nokļuvuši tuvu tam, ka varētu, varēsim panākt politisko vienošanās. Mēs gan vēl neesam nonākuši procesa pašās beigās, bet esam noteikti spēruši lielu soli uz priekšu. Tad vēlējos pateikties visiem, kuri ir iesaistījušies mūsu darbā pie koncesijas uh, līgumiem. Vēlējos pateikties arī ēnu referentiem, es varu viņus arī uzskait, uztaisīt. Hārbor kungs, Pandzērī kungs, Rulers kundze un arī vēl citi. Vēlēs pateikties arī Eiropas komisijas komandai. Viņi uh, ir ļoti labi strādājuši pie šīs sarežģītā uzdevuma. Vēlēs pateikties arī saviem darbiniekiem, saviem asistentiem. Arī ETP tehnisko komanda ir man ļoti atbalstījusi. Es domāju, ka pat, ja nesam panākuši tik lielu progresu, kā vēlētos, bet mēs tiešām esam iedibinājuši pamatus tādai nu, sarežģītākai struktūrai nākotnē. Paldies, priekšsādātājs. Paldies! Vēlējos sveikt arī komisijas pārstāvi mūsu vidū. Paldies, ka ieradāties. Un tagad pāriesim pie balsojuma. Balsosim uh, tātad par trīs ziņojumiem elektroniski. No sākuma balsosim par uh, uh, klasisko direktīvu. Sākam balsot. Tomēr darīsim to elektroniski. Beidzam balsot. 27 par, 1 pret, 1 atturās. Tagad balsosim par um, komunālo pakalpojumu direktīvu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 par, 1 pret, 1 atturās. Un visbeidzot par koncesijas līguma direktīvu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 par, 2 pret, 1 atturās. Liels jums visiem paldies! Jūs jau dzirdējāt, bet arī, jūs jau iepriekš dzirdējāt, bet arī vēlējos pateikties komitejas darbiniekiem, kuri ir arī uh, sēž šeit uh, tāps priekšā. Uh, daži. Uh, no darbiniekiem jau pamet šo tālu, bet vēlējos pateikties visiem, kuri bija iesaistījušies, un viņi ir pelnījuši jūsu aplausus. Labi, liels jums visiem paldies! Mēs vēl nezinām, kad šie jautājumi tiks izskatīti plenāra sēdē, kad teksta galējās versijas būs pieejamas, tad mēģināsim to pēc iespējas ātrāk izskatīt arī plenāra sēdē un ir priekšā liels un sarežģīts uzdevums šo tiesību aktu īstenošanā. Labi, tad virzīsimies uz priekšu. Nākamais darba kārtības punkts. Roitovas kundze nav ieradusies. Es jau sniedzu uh, īsu skaidrojumu. Kādreiz mēs nebalsosim par juridisko ietvaru. Uh, Uh, vai, nē, Reuters kundze tomēr ir šeit, vai jūs vēlaties ko piebilst? Nē. Tomēr jā, paldies. Šī atkārtotā atlikšana un laika stiepšana ar tik svarīgu direktīvu, kura ļautu mums uh, tātad ieviest skaidrība attiecībā uz tiem produktiem. Visa šī laika vilkšana nav laba. Ja mēs nesaņēmām no padomas un komisijas skaidras instrukcijas par to, kā rīkoties tālāk, tad mans ierosinājums būtu runāt ar, ar koordinatoriem. Man ir idejas un ieteikumi, bet, nu, es vēl joprojām gaidu priekšsēdētāju. Mēs zinām, ka drīz saņemsim tādu pārskatītu tekstu pēc sarunām ar dalību valstīm par šo apsvērumu punktu, par kuru tika izteikti iebildumi. Tātad pēc iespējas drīzāk mēs to mēģināsim apspriest arī komitejā. Es jums pilnībā piekrītu, situācija ir tiešām ļoti nepatīkama. Tagad pāriesim pie nākamās balsošanas daļas. Vēlējos aicināt komiteju pieņemt uh, šo jautājumu pēc sarunām ar koordinatoriem un balstoties arī uz uh, mūsu iepriekšējām diskutējām par Eiropas ekonomisko zonu un Šveici. Švāba kungs ierosināja šo jautājumu. Teksts ir apspriests starp politiskajām grupām. Es nezinu, vai Švāba kungs jūs vēlētos uh, mūs ar tēmu iepazīstināt, vai kāds vēlas to apspriest, vai varam tomēr balsot. Kurš uh, balso par, vai nepieciešams elektronisks balsojums. Jā, labāk balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 28 par, 1 pret. Tātad šis jautājums jā, ies uz plenārsī. Tagad pāriesim pie Koferātī kunga ziņojumu par kārs 2020. Ir iesniegt vairāk kompromisa grozījumi. Koferātī kungs nav ieradies, bet Stālers kundze iepazīstinās tad ar šo. Nē, tomēr pārēsim uzreiz pie balsojuma. Koferātī izņems kompromisa grozījums viens, kas par, pret, pieņems. Trešais ar grozījums atkrīt. Piektais grozījums, kas par, pret, pieņems. Kompromisa grozījums 2 par, pret, pieņemts. Tagad mums ir mutisks grozījums 8. grozījumam, ko iesniedz Borisova kungs, varat to atrast savā balsošanas sarakstā. To pieprasīja referents. Kas par? Kas atbalsta grozītu 8. grozījumu? Kas par? Pret? Pieņemts. Kompromisa grozījums 3. Par? Pret? Pieņemts. Kompromis grozījums 4 par, pret, pieņemts. Kompromis grozījums 5, kas par, pret, pieņemts. Sastais par, pret, pieņemts. 19. grozījums, kas par, pret, noraidīts. 20. grozījums par. Pārbaudīsim elektroniski. Kas atbalsta 20. grozījumu? Pret? Pieņemts. Kompromis grozījums 7. Par? Pret? Pieņemts. 25. grozījums. Par? Pret? Pieņemts. Kompromis grozījums 8. Par? Pret? Pieņemts. 27. grozījums. Par? Pret? Noraidīts. 30. grozījums. Par? pret arī noraidīts. Kompromis grozījums 9. Nelīdz balsojums, ko pieprasīs mana grupa. Sāksim ar. Sāksim ar kompromisa grozījumu bez vārdiem, including a legislative act. Kas par? Pret? Pieņemts. Un tagad balsosim par šiem vārdiem, including a legislative act, kas par, pret, norādīts. Trīsdesmit piektais grozījums. Kas par? Pret. Pieņems. 36. grozījums. Vestāls kundze iesniegtais par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Vestāls kundzes grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14 pār, 15 pret. Kompromiss grozījums 10. Kas par? Pret. Pieņemts. Kompromiss grozījums 11. Kas par? Pret. Pieņemts. 42. grozījums. Kas par? 42. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. Kompromis grozījums 12 par. Pret. Pieņemts. 45. grozījums par. Pret. Pieņemts. 46. par. Pret. Pieņemts. 47. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 48. grozījums par pret pieņemts. 49. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 49. grozījums. Sākam balsot. Šķiet, ka tas noraidīts, bet, nu, balsojums ir tūs. Beidzam balsot. Pieņemts 16 par 12 pret. 50. grozījums par pret, pieņemts. 51. grozījums par, pret. 51. grozījums pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. grozījums par, pret, atturās, Pieņemts. Tālāk, pirmais grozījums no kaferātī kunga par, pret, atturās. Pirmais grozījums. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 14 pār 15 pret. Otrais grozījums, kas par pret pieņemts. Tagad balsosim par visu ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Uh, anyone else voting? Creeping up? Vai vēl kāds balso? Ir ievietos 29 kārtas. Ja nevēlaties balsot, vienmēr atturēties. Beidzam balsot. Pieņems 26 par, 1 pret, 1 atturās. Tagad pāriesim Švāba kunga ziņojumu par Eiropas pusgadu, ekonomikas politikas koordinēšanas Eiropas pusgadu. Švāba kungs vai vēlties ko piebilst? Priekšsarētājs vēlētos uzdot jautājumu. Tā kā mēs balsosim tagad par šo atzinam, mums jāpatur prātā, ka šī komiteja manā vadībā Eh, pateicoties Banjē eh, kunga paziņojumam, mēs esam ciešāk iesaistīti Eiropas pusgadā, un ja tas atbilst patiesībai, ko esmu dzirdējis, ka priekšsēdētāja konference savā gudrībā ir vē, lēmusi apturēt šī, šo pasākumu. Es vienkārši vēlējos no jums noskaidrot, un ko mēs varam darīt, lai iebilst pret to, jo šī bijusi ļoti konstruktīva darbība, kas nāk par labvienotam tirgumu priekšsarētājs, priekšsarētāja konference nekad nerunā tiešā veidē ar eh, komiteju priekšsarētājiem. Vienkārši tā, lai jums būtu skaidrs. Un eh, viņi paši spēja lemt, eh, ir neatkarīgi solo lēmumu pieņemšanā. Un varu jums sacīt, ka ja jūs vēlaties, lai priekšsarētāja konference atbalsta to, uh, ko mēs darām šeit, jums jārunā ar divām lielākām grupām. Lielākoties dominē lēmumu pieņemšanas procedūrās parlamentā. Iz, izņemot, ka ša, šad un tad liberāļi arī pieslēdzās no vienas vai otras puses ar savu cītīgā darbu. Manuprāt, būtu labi, ja jūs sazināties, būtu prātīgi ar koordinatoriem no lielākajām grupām. Un tad varbūt vajadzētu vērsties pie konferences, priekšstādā konferences dalībniekiem, lai informētu viņus, ka viņi ir nepareizi rīkojušies. Mēs varbūt eh, mēs paši esam aizraujušies ar atbalstu vienotajam tirgumu. Katrā ziņā paldies, ka informējāt mūs un ķeramies pie balsošanas par jūsu ziņojumu. Un, ja jūs ziņojums uh, saņems vairākumu, tad man, tas man palīdzēs. Pirmais grozījums par, pret, pieņemts. Ot, kompromiss, pirm, numur viens par, pret, pieņemts. Ceturtais Balsojums pa daļām. Koferātī. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa. Pār. Par šo balsosim elektroniski. Ceratā grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais var pret pieņemts. Kompromiss 3 par pret pieņemts. 7. par pret pieņemts. 8. grozījums, kas par? Sāk balsojam elektroniski par 8. Beidzam balsot. Noraidīts. 9. grozījums. Tātad Kas par? par pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, pieņemts. Trešais, 12. kompromiss par, pret, pieņemts. Sākam balsot elektroniski par ziņojumu kopumā. No, it isn't opinion. Yeah. It's a resolution. Resolution, okay. The vote is closed. Beidzam balsot pieņemts. 25 balsojot pār, 3 pret, 1 atturoties. Paldies un nepacietīgi gaidu jūsu iesniegumu man, ko es varu eh, nosūtīt priekšsētē konferencē. To apspriedīsim nākamajā sanāksmē. Un eh, šeit kungs var nodot eh, sveicienu savam grupas vadītājiem. Un sveiciens par uzcītīgo darbu, tā skaitā kā priekšsēdē konferences dalībniekam. Tālāk par konkurences politiku. Esmu referents par šiem ziņojumam. Es domāju, ka mēs pieņemam grozījumus, nepieņemot vēl visu ziņojumu, tā kā šis tāds apvienotas pūles no visu politisko grupu puses To tad iziesim cauri, sākam ar, ar punktiem. Pirmais punkts, kas par pret pieņemts, otrais pieņem, par pret pieņemts, trešais par trešais punkts, kas par tad grozījums labo savu priekšsēdētāju, tie ir grozījumi, trešais grozījums, kas par pret pieņemts Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Uh, so, uh, three, votes closed. Beidzam balsot. 14, 14, tā tad mm, atkrīt. Ceturtais grozījums, kas par? Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 15 pret 13. Piektais grozījums, kas par? EPP balso par vai pret? Pret, skaidrs. Tagad man pašam viss sajūta, ka sākam elektronisko balsošanu. Piektais grozījums. Sākam balsot. Remember five votes open, votes closed. Beidzam balsot pieņemts. Sestais grozījums, kas par pret pieņemts. Septītais, kas par pret pieņemts. Astotais, kas par pret pieņemts. Devītais, kas par pret pieņemts. Desmitais par pret pieņemts. Var blokā balsot vai kādam ir iebildumi ar atlikušiem. Tātad 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 un 18. Kas par? Pret? Visi pieņemti. Tie tad visi tiks iesniegti ekon komitejā, lai tos iestrādātu viņa ziņojumā. Tad mums nav jāpieņem ziņojums atsevišķi Švāba kungs, kurš neklausās manī. Švāba kungs. Jūs esat eh, ekonomikas komitejas loceklis arī Šmita kungs, kurš arī neklausās manis sacītajā Šmita kungs. Mēs jūs aicinām sadarboties ar Švābu kungu, lai iestrādātu šos grozījumus gala ziņojumā. Nē, nē, es ļoti atzinīgi vērtēju jūs liberālā līdera darbu. Tagad mans ziņojums eh, par uh, reglamentēšana noteikuma attiecībā uz elektroniskajām komunikācijām. Jūsu informācija man vakar bija ļoti noderīga sanāksme ar eh, Trautmans kundzi, kas ir ITRS komitejas eh, atbildīgā. Un mēs panācām vairākus kompromisus pēc diskusijām ar Trautmans, kurus es nolasīšu to, jo tas nav jūsu balsošanas sarakstos. Tā kā pēc ceturtā grozījuma esiet uzmanīgi. Tā tad virzamies tālāk. Varhejens eh, kundze bija vienīgā, kas iesniedza KN referentu grozījums. Tātad otrais grozījums, kas par? Pret, pieņemts. Trešais par, pret, pieņemts. Un tagad nolasīšu ceturto grozījumu, mutiskā grozījuma pusē, pa kur mēs eh, panācām vienošanos. Tātad eh, par tīkla neutralitāciju jautājums Tātad eh, par to tātad uzsver, ka pakalpojumu kvalitātes prioritizēšana lai nodrošinātu labākos rezultātus, var traucēt eh, tīkla neutralitātes principam un tiek komisija aicināta izmantot dažādu rīkoju, eh, rīku, kas universālo pakalpojumu direktīvas 22. pantā ir minēta un, ja nepieciešams, apsvērt papildus ES e, likumdošanas pasākums. Vai tas visiem ir skaidrs? Kas balso par? Pret. Pieņemts. Piektais mutiskais grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. Sestais grozījums par? Pret. Ar mutisko grozījumu pieņemts. Septītais par? Pret pieņemts, astotais par pret pieņemts un vien pirmais par pret pieņemts. Un balsojam par ziņojumu kopumā, sākam balsot. The, the vote is anybody else voting on my opinion? Vai vēl kāds balso? Beidzam balsot. Alsot 25 par, 1 pret. Paldies par jūsu uzticību man. Un es to centīšos iestrādāt arī Rūpniecības komitejas darbā. Paldies Verhājens kundzei par darbu. Ar to arī beidzam balsošanu. Ejam tālāk. Jauns ziņ, eh, jauns atzinums AFET komitejai, kur Galpēlces kundze ir mūsu referente. Tur runa ir par Eiropas aizsardzības tehnoloģisko rūpniecisko bāzi, un es aicināšu Galpēlces kundzi prezentēt mums šo ziņojumu. Es nezinu, kurš vēl izteiksies Stēlers kundze, jo Gepards kundze ir ēnreferenta vai vēl kāds ir. Tā tad neviens cits no ēnu referentiem nav pieteicis. Vailers kundze runās, Šmita kungs izteiksies, es arī labprāt izteikšos. Galpeltas kundzei ar ēnu referentiem nav pārāk um, laba situācija, viņu nav pārāk daudz. Tātad divi pārstāvi. Un nu tad Silviekāna Subas kundze ir no komisijas šeit. Tad es jums arī došu vēlāk iespēju izteikties pēc uh, tam, kad izteiks deputāti. Uh, referents kundze, lūdzu, vārds jums. Jā, paldies priekšsēdētāji. Esmu pārliecināta, ka ēna referentu prombūtne nav saistīta ar to, ka šis jautājums nebūtu svarīgs. Nebūtu, nē. Ne Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Šī ir ģeopolitiski strauji mainīga vide un, un jautājums Eiropas Savienībai ir jāspēj reaģēt uz izaicinājumiem, ar ko saskarās Eiropas aiz, aizsardzības tehnoloģiskā rūpnieciskā bāze. Sākšu ar skaitļiem salīdzinājumām Ķīna, Krievija un Japāna kopumā tērē tikpat daudz aizsardzībai, cik Eiropas Savienība. Tātad Ķīna, Krievija un Japāna kopā tērē tikpat, cik mēs. Mēs runājam par 400 tūkstošu darba vietām, 100 miljārdiem eiro apgrozījumu nozarā, nozarē gadā. Sākot darbu pie savu atzinumu, man vēl nebija pieejams eh, komisijas sagatavotais dokuments, bet varu sacīt, ka tur lielā mērā pārsedzās saturs. Tātad manā dokumentā un komisijas sagatavotajā. Mums ir vienāds izējas punkts dalību valstu budžetā aizsardzības tēriņu sadaļa stabili samazinās, bet mums ir jāspēj uzlabot konkurētspēju. Un tā pat laikā mums ir arī aizsardzības nozars, Eiropas aizsardzības nozars konkurētspēja jāstiprina, kas prasa lielāku un ciešāku sadarbību un lielāku atvērtību un caurskatāmību aizsardzības nozars tirgū. Man jākoncentrējās savās piezīmēs uz sešiem punktiem, un tad es centīšos tos ieskicēt. Pirmais. Mēs jau runājām par publisko iepirkumu, tā noteikumiem un atšķirībām, kas traucē uzlabot situāciju šai nozarē. Mēs nevaram Nu, šobrīd runāt par vienoto Eiropas aizsardzības tirgus, tas ir ļoti fragmentēts. Ir pārklāšanās, paralēli procesi. Nu, tāda ir realitāte. Mums vajadzētu arī mēģināt popularizēt inovatīvus publiskā iepirkuma metodus, piemēram, nosacījumu vienādošana, iekļaujot jaunāko informāciju un sasniegums IKT jomā, tāpat arī aktivizējot izpēti un, un attīstību. Tāpat arī faktori, kas ietekmē šo nozaru, līgumu piešķiršana. uzdevumi tajās un kontrakti, līguma nosacījumi ir ļoti sarežģīti, kas padara pārobežu līgumslēgšanu un iepirkumu ļoti sarežģītu. Tātad mums ir nepieciešams kaut ko darīt ar neproporcionāliem, nesamērīgiem tehniskajiem noteikumiem vai to prasībām, vai vismaz mazināt šīs prasības. MVU man vienmēr ir bijis svarīgs jautājums. Mums ir jāstiprina ar MVU bāze. Es saprotu, ka šī nav tāda nozara, kas būtu īpaši draudzīga MVU. Galvenokārt tirgus fragmentācijas dēļ un otrkārt arī kapitāla trūkumu dēļ un pieejas trūkumu dēļ kapitālam, kas padara ļoti sarežģītu MVU ienākšanu aizsardzības tirgu. Uh, Komisija ir izteikusi ieteikumu izveidot tādu partnerību Eiropā. Un es arī domāju, ka varētu kaut ko līdzīgu organizēt. Es taisījos prasīt komisijai nākt klajā ar priekšlikumu veicināt piekļuvi Eiropas aizsardzības nozarei. Uh, Otrakārt, es vēlējos aicināt komisiju un arī dalību valstis sadarboties savstarpēji, tāpat ar Eiropas drošības aģentūru, lai veicinātu e, mazāku dalību valstu iekļaušanu šajā kopējā tehnoloģisko rūpnisko bāzi, kas uh, paver iespējas atrast sinerģiju. Un tāda būtu mani galvenie priekšlikumi īsumā. Protams, ka es nepacietīgi gaidīšu jūsu piezīmes, jautājumus, komentārus no ēnu referentiem vai jebkura cita kolēģi, kas piedalās šeit. Paldies! Good, thank you very much. Well, let's see. Paldies! Tātad, kas vēlētos piedalīties diskusijās? Vēlētas kundze, Rīgas kundze, Švāba kungs, Overmēra kungs, Šmita kungs. Vēl kāds? Es arī. Tātad Vēlers kundze. Aya. Um, and who else? Um, is that it? Mr. Schwab, sorry. Yeah. Mr. Schwab. Right. Mrs. Barlow. Yeah, thank you, so Herr Vorsitzender. appointed acting shadows for the afternoon. Jūs uh, šo pēcpusdienu iecelta par uh, ēnu referentes pienākumu izpildītāju. Jā, man arī gan jāskrien projām, bet eh, vēlējos vēl izteikt savu viedokli par šo tēmu, jo es vēl ļoti labi atceros, ka iepriekšējā sasaukumā mēs pieņēmām praktiski vienbalsīgi paketi eh, pēc tam, kad dalībvalstis beidzot pēc vairāk kā desmit gadiem ilgstošas Eiropas Savienības līgumu neievērošanas piekrita. Mēs zinām, ka aizsardzības jomā publiskā iepirkums ir ierobežots. Praksē gan tas bija tā, ka 95% tika slepeni izsolīti un tikai 5% atklāti izsolīti. Vai šis iepirkums un publiski organizēts, tas ļoti nedaudz ir mainījies. Es tāpēc aicinātu referentiem un arī jums, priekšsēdētāj kungs, no komisijas un arī no aizsardzības aģentūras prasītu analīzi par pašreizējo direktīvas īstenošanas progresu. Vasaras eh, gaitā es palūdzu savus darbiniekus uzsākt šo darbu un dzirdēju, ka vismaz trešdaļa no dalību valstīm vispār nav īstenojuši šo direktīvu un izskatās, ka arī netaisās šo direktīvu īstenot, bet vienkārši nogaida, kas tad notiks. Vispirms jau kritika par procesu abām pārējām iestādēm, ka tās neīsteno to, ko parlaments nolēms, un pagājušā gadā, man liekas, bija termiņš īstenošanai. Tā būtu viena lieta. Otra lieta, godātā kolēģe, es personīgi neuzskatu neko traģisku, eh, ja netiks eh, paaugstināts apbruņojuma līmenis. Vismaz Vācijā um, mums ir um, vesela virkne eh, neīstu pirkumu, viltus iepirkumu, viltus uzdevumu, kas jau kādas desmit gadi paies, līdz tas izpaudīsies. Un mums tur jau diezgan sen šis process notiek. Tā vietā, lai paaugstinātu aizsardzības tēriņus, mēs drīzāk varētu loģiskāk rīkoties, pārdomāt tādus pamatotākus, loģiskākus tēriņus ar ļoti caurskatāmu un saprotamu procesu un gaitu, un galvenokārt koncentrēties uz karavīru drošību. Jo dažkārt kaut kas tiek nopirkts neatkarīgi no tā, vai tas ir dārgs vai lēts vai cenai atbilstošs, kas atbilst citām interesēm, bet ne aktīvu dienošo personu drošībai. Tātad, ja jau tas tiek darīts, tad eh, drošībai jābūt pirmā vietā. Tad pārklāšanos, to es piekrītu, arī kritiku par šiem savstarpējiem darījumiem, arī tam es piekrītu, to jau mēs kritizējām pirms četriem gadiem, nekas daudz tur, manuprāt, nav mainījies. Toreiz es biju ēnu referente lielajās debatēs, to es vēlējos atgādināt. Nav nekāda jēga rezolūciju izdošanu, jo ja tas, ko mēs nolēmjam, tas, kas kļūst par likumdošanu, ja dalību valsts to neīsteno, tad no tā nav jēgas. Jā. Jā. Jums uh, ir taisnība, mēs esam par to ba balsojuši, un tagad, uh, ja pareizi atceros, jūs pat bijāt referents Rīles kundze, Šmita kungs. Un tad Rīles kundze. Paldies, saka Šmita kungs. Es uzskatu, ka šis atzinums ir ļoti labi tekstuāli sagatavots. Man pat nav nekas piebilstams un uzskatu, ka arī komisijas sākotnējais priekšlikums ir apsveicams. Bet jautājums ir ārkārtīgi delikāts. Es nāku no nelielas, nelielas eh, vienmēr neutralitāti ievērojošas valsts, kur nākamgad svinēs savu nepiedalīšanos karos 200 gadu garumā. Bet eh, mums ir ārkārtīgi spēcīga aizsardzības bruņojuma ražojošā industrija, bet eh, šobrīd tā piedara amerikāņiem un britu pārstāvjiem 80-90% tiek ražot eksportam. Un, eh, protams, tas ir ārkārtīgi veiksmīgs risinājums, un mēs eh, nevaram diskutēt par šiem jautājumiem atsevišķi, uh, ja mēs diskutējam par aizsardzības politiku. Protams, man tas varētu nepatikt, bet e, tā ir realitāte. Un vai Eiropai ir jēgpilni, lai būtu kopīga aizsardzības politika? Ir tādi kolēģi, kuriem tā ne, neliekas. Ir kolēģi, kur uzskata, ka mums visiem vajadzētu iesaistīties NATO un pārliecināt uh, Ameriku un Obamas kungu raudzīties ne tikai uz klusā okeāna reģioniem. Esmu ticies ar kongresmaņiem un eh, patiesībā, kāpēc mums vienmēr ir jāaizsargā, eh, jā, jāaizsargā Eiropa, Daļai to parādīja arī mūsu iesaistīšanās Lībijā, kur problēmas sāsinājās līdz spicēji. Es eh, nezinu, cik daudz mums ir dažādu helikopteru un cik daudz tie tika notriek tur. Nesmu eksperts šajā jomā, bet iepirkuma joma mūsu uh, komitejai ir vissvarīgākā, un es nezinu, vai uh, patērētājiem ir kāda liela interese par helikopteru iepirkumu. Tātad eh, mēs nevaram šeit izvairīties no šī jautājuma, kas ir labi Eiropai, un es personīgi nesmu par e visu Eiropas armijas izveidošanu. Bet, eh, tātad, kā jau teicu, manuprāt, tas ir lielisks atzinums, un arī komisijas sagatavotais dokuments ir apsveicams. Bet, kā jau teicu, Mums eh, nevajadzētu būt pārāk naiviem, jo mēs tāpat šo, šo, šogad šo jautājumu neatrisināsim. Prieksēdētājs, es eh, jums piekrītu jūsu pēdējiem teikumam. Tad šis pēdējais apgalvojums ir tāds, kuram var pilnībā piekrist. Krīls kundze, es absolūti nepiekrītu. Mēs šeit nerunājam par vispārējo aizsardzības politiku, bet gan par to, kāda ir šīs komitejas kompetence. Un tas, kas man trūkst šajā ziņojumā, ir tas, ka mums ir likumdošana šajā jomā. Mums nav vajadzīga nekāda jauna likumdošana. Mums jau ir likumdošana. Mēs esam to pieņēmuši šajā komitejā. Un es zinu, kā tas bija, cik tas sarežģīti bija. Es biju referente, tur bija runa par transferiem. Un bija skaidrs, e, ka mēs nekad ne, ne, nepanāksim vienošanos, bet tomēr panācām. Tomēr tagad tas netiek īstenots, un tur galvenā problēma mūsu ziņojuma būtu jākoncentrēs uz to, ka mēs aicinām komisiju, un tur es vēlas kundzei piekrītu, lai komisija nodrošina to, ka šī likumdošana arī tiek attiecīgi īstenot dalību valstīs, un par to būtu jāuztraucas. Viss pārējais man ir eh, noraidāms, es tam nepiekrītu, ir filozofisks spriedelējums, kam šeit komitejā nav vietas. Paldies! Uh, thank you, Mr. Obermeyer. Obermaier kungs. Paldies, priekšsarētāji. Pamatā šis komisijas ziņojums. Da, šur tur ir loģis, bet arī šur tur iet tādu vēlmju virzienā. Izejas stāvoklis ir pareizs. Tik tiešām trūkst pasūtījumu nozarei Un sanāk, ka mākslīgā veidā jānotur uzņēmumi pie dzīvības, lai mēs, lai nesagrūtu visu šī nozare. Nu, tad eh, varētu teikt tāds, tāda problēma, kas eh, saskarās galvenokārt eh, šobrīd ar dalību valstu budžetu problēmām. Jautājums ir arī par to, cik lielā mērā šie tehnoloģiskie standarti, eh, ja tas viss vēl notiek slepenības procesā, ir īstenojami. Tātad mērķu noteikšana, attiecībā tehniskā eh, parametru noteikšana un tad uzraudzības veikšana, tur man īsti nav skaidrs, par ko ir runa. Es vēl atceros par Inteku bija diskusijas. Bet tīri praktiski uz to paskatoties, ja mēs nerunājam par tiesiskajiem aspektiem. Protams, ka ir nepieciešams konkurētspēju stiprināt, runa ir par kvalitāti un cenu, netik daudz par Eiropas Savienības kopējām vēlmēm. Ir, protams, arī nepieciešami produkti, kuriem ir dažādi pielietojumi veidi, kas var tikt pārdoti. Uh, visur pasaulē, tātad ražotāji, kas var piedāvāt dažādas produktus un lielā apjomā var saražot lētāk produkciju. Tagad par priekšlikumiem konkrēti caurskatāmības palielināšana. Izklausās labi, bet vai tas vispār ir iespējams? Jo slepenības saglabāšana ir tāds jautājums, kas vēl nav atrisināts. Inovatīva iepirkuma procedūru. Komisija to ir pieminējusi, bet man tas neliekās pārāk labi formulēts. Pārklāšanās mazināšana izklausās pozitīvi, ja to var izdarīt. Nu, teorētiski tas it kā būtu izdarāms. Komisijas prasības it kā ir uh, tādas, kas izklausās labi, labu vairāk iesaistīt MVU. Man tas liekas ļoti mīklaini. Datoru tīklu drošības nodrošināšana, tas, protams, ir svarīgi, jo tas būs ļoti svarīgi arī nākotnē. Tātad eh, lielā mērā pozitīvi ieteikumi, bet eh, daudz kas ir ļoti abstrakts un eh, pietrūks konkrētības. Good. Um... Paldies. Švāba kungs lūdzu. Jā, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist natürlich jetzt schon viel gesagt worden, aber ich paldies, daudz kas jau tika sacīts, bet es vēlos atgādināt, ka šis, ko, šī komiteja Lamsdorf kungu vadībā runāja par 296. panta konkretizēšanu, un tieši ar šo direktīvu dalību valstīm deva ietvaru, kura iekšpusē, tad nacionālās intereses var novirzīties no Eiropas Savienības kopējiem interesēm un nav nekādas, e, nav nekāda pamata uzskatīt, ka tas vairs nav spēkā, pat ja atsevišķi dalību valstis nav veikuši nepieciešamās darbības, lai īstenotu šo likumdošanu. Tā kā pamatā ir jāvirzās uz to, ka bijušā 296. pānta īstenošana saskaņā ar 2008. gada pieņemto direktīvu, tad joprojām ir aktuāli, un no politiskā viedokļa nekas nav mainījies. Bet priekšsarētāji šeit vēl ir jāpapildina arī ar to, ka, ja ne, nekļūdos, ka 2010. gadā Priekšsarētāji, varbūt jūs varat izslēgt mikrofonu. Tātad, eh, no otras puses, es eh, vēlos atgādināt, ka aizsardzības jomā 2010. gadā šie samazinājumi vēl eh, nav loģiski pamatot ar skaitļiem, Es uh, nedomāju, ka mēs no tā varam vērtēt uh, eh, par to, ka 2008. gada likumdošana nav efektīvi īstenot, un to Reils kundze arī sacīja. Vispirms jau ir jānorāda uz to, ka dalībvalstīm joprojām pastāv pienākums īstenot šīs normas. Protams, ka uh, tikmēr arī ir daudz, kas mainījies pašā aizsardzības nozarē kopš tā laika, un arī es esmu gatavs. Uh, diskutēt par eh, dažādiem pie, labojumiem, pielāgojumiem, bet pamatā jau mums jāpiemina, ka mēs runājam par publisko iepirkumu, tā skaitā aizsardzības jomā, un eh, dalībvalsts tās ir arī apstiprinājuši ne tikai ES līgumā, bet arī apstiprinot šo direktīvu, pie tā arī dalībvalstiem ir jāpieturās, un es ceru, ka uh, eh, Nikols Pelškuns uh, ziņojums palīdzēs atcelt dalībvalstīm to atmiņu. Good. Um, well, Paldies. Un eh, tagad burtiski pāris teikumu no manas puses. Manuprāt, Rīles kundze jau pilnīgi pareizi teica, ka patreizējo noteikumu īstenošanai dzīvē vajadzētu pievērst lielāku uzmanību bet, eh, protams, eh, kopš brīža, kad mēs uzsākām darbu pie šī dosjē, visa notikuma attīstība aizsardzības jomā ir nedaudz pagriezies citā mērā, kas ir ietekmējis arī aizsardzības budžetu un kas ir vēl vairāk sāsinājusi jautājums ar iepirkumu aizsardzības jomā. Man lielā mērā priecē, ka komisija savā priekšlikumā ir iekļāvusi tik daudz labas idejas. Tajā skaitā arī to, ka eh, pirms iepirkuma uh, komerciju. Ir svarīgi uzsvērt šajā aizsardzības jomā un arī ideja par publisko iepirkumu, kurā mēs esam mācījušies jau no 50. gadiem Amerikas Savienotajās valstēs īstenotās metodas publiskajam iepirkumam šajā jomā. Tad arī komisija savā priekšlikumā ir runājusi par tā saucamo pirms iepirkuma komercijas programmas sakārtošanu. Un, uh, Galpeltas kundzes ziņojumā, atzinumā, jau tas arī parādās, un tas ir ārkārtīgi labi. Būtiskākās reformas eh, iepirkuma procesā, kuras tikko esam apstiprinājuši, tās ir jāpiemēro arī aizsardzības jomai pēc iespējas ātrāk, jo vesela virkni jautājumu tajā skaitā MBU skaroši un arī tādi, kur ir īpaši svarīgi aizsardzības tehnoloģiskajā un rūpnieciskajā bāzē, tātad kvalitātes un cenas attiecībai un vienādojumam ir jābūt ārkārtīgi skaidram. Procedūra ir jākļūst daudz vienkāršākai. Arī tā saucamajām e, jaunradas partnerības iepirkuma schēmām ir jātiek piemērotām. Tas ir svarīgi ne tikai aizsardzības e, jomā, bet arī citās, bet aizsardzības īpaši un iespējams, ka mēs varētu griezties pie komisijas, lai tā īpaši pievērst uzmanību par to, vai tā saucamās eh, inovatīvās eh, partnerības eh, instrumenti varētu tikt piemēroti aizsardzības jomai zināma pilotu projekta ietvaros, jo ilglaicīgā risinājumā un ilglaicīgos iepirkuma modeļos tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un uh, Daudz dalību valstis aizsardzības jomā iepirkumos neizmanto ierasto schēmu, bet gan ārkārtīgi sarežģīts un daudzslāņains algoritms. Esmu pamanījis, ka ir vesela virkne atsauču standartiem, un komisija šobrīd, kad mēs strādājam pie šī jautājuma, ir nākus klajā ar dažādiem procesiem. Tātad komisija vēlētos uh, redzēt hibrīdu standartu īstenošanu, kuriem tiktu piemērots dažādas e, īstenošanas pakāpes. Un e, ir vesela virkni, virkni detalizētu atzinumu un izskaidrojumu. Tā tad e, Galpelčs kundzei bija zināmas grūtības ar šā atzinumu sagatavošanu, jo uh, bija jāstrādā pie jūsu teksta redakcijas, vēl nesaņemot komisijas galīgo teksta redakciju, jo ārē, ārlietu komiteja vēlas dokumentu pieņemt pēc iespējas ātrāk pirms notiks uh, Nē, otrādi es atkal sajaucu. Ir neformāla ārlietu ministra tikšanās, kura šobrīd, kamēr notiek mūsu sēde, paralēli notiek arī Viļņā. Un decembrī Eiropas galotņu tikšanās brīdī arī par to tiks runāts, un tāpēc ārlietu komiteja vēl šo dokumentu pieņems ar šiem abiem svarīgajiem, svarīgajiem konferencēm. Tā tad to vēlējos pateikt, došu vārdu komisijai, Tātad 12. Eh, septembrī grozījuma iesniegšanas termiņš. Tas nav ilgs laiks grozījuma iesniegšanai, bet eh, es, ja drīkst, vēlētos griezties pie deputātiem ar lūgumu iesniegt grozījumus angļu valodā, jo 13. Sept... līdz 30. septembrim mums jau par to ir jābalso. Un tad mēs tos iesniegsim ārlietu komitejai, un 26. oktobrī ir eh, galotņu tikšanās. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Ja ne, tad došu vārdu komisijai. Tā tad laika mums nav īpaši daudz, bet varbūt burtiski pāris teikumu. Thank you, President, and I will indeed be... Paldies! Es tiešām runāšu īpaši lakoniski. Vispārējos vilcienos mēs esam ļoti apmierināti ar patreizējo atzinumu tekstu. Pāris komentāri no komisijas puses, eh, tāpēc, ka es vēlētos vienkārši izteikt komisijas viedokli par, par izskanējušo šeit. Vēlreiz vēlētos eh, uzsvērt to, ka iekšējā tirgus sakārtošana aizsardzības jomā un izvairīšanās no Eiropas Savienības eh, aizsardzības iepirkuma tirgus sadrumstalošanās nāktu par labu visiem. Tāpēc esam īpaši priecīgi redzēt tik plašu atbalstu komisijas komunikē Un, eh, protams, galvenais šajā jomā ir likumdošanas adekvāta realizēšana dzīvē. Tās likumdošanas, kā jau šeit izskanēja, kura tika pieņemta pirms pāris gadiem. Vismaz pēc mums zināmā šīs e, likumdošanas transponēšana notiek pietiekami veiksmīgi un eh, saistībā ar iepirkumu direktīvu tā šobrīd ir tikus transponēta pilnīgi visās dalību valstīs, vismaz vēlreiz uzsvēršu pēc man zināmā. Bet, eh, kā jau komisija savā komunikē uzsvēra, galvenais ir eh, uzraudzīt dalību valstu aizsardzības iepirkumu tirgus caurskatāmību, un komisija saskaņā ar paraugu prakses principiem uzraudzīs dalību valstīs notiekošo šajā jomā. Līdz ar to šajā jomā it kā viss ir sakārtots un labi darbojas. Visbeidzot, vēlētos uzteikt tā saucamo pirmskomercijas iepirkumu. Tas ir ārkārtīgi interesants iepirkuma instruments, un mēs augstu vērtējam to, ka arī šajā komitejā jūs šo instrumentu novērtējat kā svarīgu. Paldies! Prieksēdētājs. Bet jūs neatbildējāt uz manu jautājumu par šo inovatīvā iepirkuma instrumentu izmantošanu kā pilotprojektu. Eh, varbūt, ka jūs nevēlaties uz to atbildēt šobrīd, bet eh, agrāk vai vēlāk jums to būs jāatbild. Galpēlčs kundze, vai vēlaties teikt vēl kādu noslēgumu vārdu? Jā, paldies, prieksēdētāji kungs. Es e, vēlētos no visas sirds pateikties visiem kolēģiem, kuri izteica gan komentārus, gan ieteikums. Kā jau priekšsēdētāja kungs teica, mums ir ārkārtīgi saspringts laika grafiks. Tāpēc ir varbūt jābūt skaidram kāda ir ITRE un IMCO komiteju atbildības joma. Mums ir strikti jānodala, kas ir atbildīgs par to, kas ir atbildīgs par ko. Kad esam e, noskaidrojuši mūsu mandātu un kompetences, mēs jau varam skaidrāk strādāt pie atzinuma. Piemēram, aizsardzības brīdinājums, schēma, iepirkums, e, pie tā vairāk, run, pie tā vairāk strādā ITRA komiteja, tāpēc es savā atzinumā par to nerunāju. Uh, Arī jūsu idejās izskanēja e, tas, kam es pilnībā piekrītu, un mani lielā mērā priecē arī tas, ka lielākā daļa kolēģi, kur runāja, jau pieminēja to, cik ļoti svarīgi ir parlamentam sagatavot atzinumu šajā e, tekstā. Mums ir jābūt pilnīgi skaidrai nostājai, un ļoti labi, ka mēs esam iestājušies tieši par inovatīvām iepirk iepirkumu modeļu praksēm. Tiešām publiskais iepirkums ir tāda joma, kura ir jāsakārto. Pilnīgi noteikti šeit ir jāizvērš reformas. Un arī konfidencialitātes likumi ir jāievēro. Šeit Eh, esmu daudz runājusi par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ne tikai tāpēc, ka tie, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, bet gan arī tāpēc, ka mums vajadzētu runāt par inovatīvu Eiropas Savienības mado un vidējo uzņēmumu darbības ķekaru. Tāpēc, ka mazie uzņēmumi ir ne tikai svarīgs piegādes un ražošanas ķēdes posms, bet arī tāpēc, ka mazie un vidēji uzņēmumi var būt par būtisku jaunradošu raķeti aizsardzības tehnoloģiskajā un rūpnieciskajā bāzē. Aizsardzības industrija nav tikai un vienīgi bruņojuma ražošanas posms. Runājot par inovatīviem risinājumiem, un iespējams, ka tā varbūt ir atbilde šobrīd Eiropas karošās krīzes risinājuma piedāvājumā. Savienība un tās dalību valstis varbūt nav gatavas ļoti radikāli inovatīviem risinājumiem, un tomēr laika mums nav maz, kā jau teicu, uh, mums ir ļoti saspringts laika grafiks. 12. septembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Yes, 12... Priekšsēdētājs, paldies. 12. septembris, līdz tam lūdzu iesniedziet grozījumus. Paldies komisijā. Tagad pāriesim. Dajonga kunga otrā ziņojuma šodien par maldinošu reklāmu. Šeit mēs izskatīsim grozījumus. Es zinu, ka esat panākuši būtisku progresu. Ir 54 grozījumi iesniegt. Ir arī 6 kompromisa grozījumi, kas aps, būtu jāspriežam. Visi ēna referenti ir klāt. Švāba kungs, Vandegold kungs, Rotšrok kungs, Rulers kundze, Biller kungs. Ir ieradušies visi ēna referenti. Tātad aicināšu jūs prezentēt grozījumus, tad arī ēna referenti varēs pievilst Pētrējāsī kungs ir šeit, viņš ir sens mūsu komitejas draugs, viņš regulāri piedalās mūsu komitejās, varbūt arī viņš varēs izteikt savus komentārus par grozījumiem. Cerams, ka varēsim iekļauties 25 minūtēs. Tas palīdzēs Švāba kungam, kurš runās par pēdējo darba kārtības punktu. Denis, vārds jums. Paldies, Malkom. Es domāju, ka Uh, vislabākais risinājums būtu, ja es runātu ļoti īsi. Visiem ir pieejams grozījuma teksts. Gribēju tikai piebilst, ka man bija prieks strādāt pie tiem, jo visi iesniegtie grozījumi bija ļoti konstruktīvi. Es uzskatu, ka tie tikai uzlabo ziņojumu. Papildus jau uh, pieejamajam tekstam es saņēmu, uh, gluži tāpat kā pārējie, uh, visi ēna referents. Mēs esam saņēmuši ēpas no Švāba kunga. Uh, ar komentāriem par kompromisu grozījumiem. Viņš ir izteicis arī dažus ierosinājumus, kuri man ir pilnībā pieņemami. Ir arī priekšlikums par kompromisu grozījumu apsvērumu A. Es domāju, ka tas ir ļoti labs risinājums. Es to saņēmu pavisam neilgi pirms sanāksmes. Tas notika šo pēcpusdienu, bet es domāju, ka mēs spēsim panākt kompromisu arī šajā gadījumā. Paldies. Švāba kungs. Jā, um... Priekšsēdētāji kungs, es jau rakstiski esmu savas vēlmes par kompromisiem e, iesūtījis kolēģim, un tā kā man ir vēl viens dosie, tā kā es esmu interesēts pēc iespējas īsāk izteikties šobrīd, man prieks, ka kolēģis De Jongs uh, ļoti konstruktīvi rīkojas un varbūt viņš var eh, pieņemt arī dažus no maniem iesūtītajiem priekšlikumiem. Paldies. Much, Paldies, Pēdergāst kungs. Kundze. Paldies. Vēlēs pateikties Dejonga kungam un arī citiem kolēģiem, kur strādāja pie šī dokumenta. Īpaši, lai risinātu šīs problēmas, kurām pašlaik saskalas uh, um, mazie uzņēmumi. Man ir uh, iebildumu pret otrā uh, grozījuma tekstu, uh, te varētu rasties pārpratumi, varētu rasties tādi sarežģījumi, par ko pakalpojums niedzēja varbūt nebūtu gatavi risināt. Es ceru, ka Dejonga kungs un mani kolēģi uh, apsvērs uh, manis piedāvāto formulējumu 29. grozījumā. Un tieši tādēļ es uzskatu, ka būtu ļoti svarīgi apsvērt arī iespēju ieviest obligātu prasību parādu uh, ievākšanas aģentūrām ziņot par maldinošām praksēm. Tieši tādēļ es atbalstu kompromisa grozījumu 5, ņemot vērā, uh, pieņemot, ka Mēs pieņemsim lēmumu balsot par 43. grozījumu atsevišķi. Es varu atbalstīt 1, 2, un 3 un 4 kompromisa grozījumu, jau iepriekš paudu iebildu šodien par kompromisa grozījumu 3, bet es uzskatu, ka pirmais kompromisa grozījums atrisina mūsu šābu šajā gadījumā, un kas attiecas uz kompromisa grozījumu numur 6. Uh, es to varētu atbalstīt, ja tiks atbalstīts mans 53. grozījums. Un es Eh, ceru, ka risinājums tiks pieņems dalību valsts līmenis, jo īpaši, līmenī, jo īpaši uh, runājam par Vāciju. Es ceru, ka mēs varēsim izmantot uh, tekstā plašāku formulējumu. Paldies priekšsēdētājiem, paldies Dejonga kungs. Paldies jums. Un tagad nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāji. Es varu izteikties tikpat īsi kā man, mani kolēģi. Paldies Dejonga kungam. Es domāju, ka viņš ir paveicis ļoti labu un konstruktīvu darbu, viņš ņēmis vērā arī mūsu komentārus. Kompromisa grozījumā viens. Es teicu, ka šis melnais saraksts varētu būt tāds stigmatizējošs uzņēmumiem. Es domāju, ka varētu izveidot tā saucamā melno sarakstu par negodīgu komercpraksi. Tajā varētu iekļaut uzņēmumus, kuri atkārtoti pā, eh, veiktu kādus pārkāpumus. Šādu eh, priekšlikumu es varētu atbalstīt. Man eh, ir jautājums par 11. punktu. Tas attiecas uz laiku par direktīvu, kas attiecas uz uzņēmumu, uzņēmumu pakāpojumu vai uzņēmumu sniegtiem pakāpojumiem patērētājiem. Es domāju, ka varētu nākt vēl komisija klajā arī ar jauniem priekšlikumiem, jo pašlaik norisinās arī darbs tajā virzienā. Kā ēnu referentiem mums vajadzētu padomāt par kompromisu attiecībā uz 11. punktu. Tas runāja par trešo grozījumu. Es neesmu īsti apmierināts ar pašlaik piedāvāto risinājumu. Otrais kompromisa grozījums Tajā tiek teikts, ka telefona pakalpojumi, pasta pakalpojumi, uh, kur tiek runāts par banku atbildību, es domāju, ka mēs varētu varbūt izman, izvēlēties maigāku formulējumu šajā gadījumā. Un kas attiecas uz uh, tiesas prāvām un upara pārstāvību, šie ir ļoti svarīgi punkti manai grupai. Te uh, radās arī daži jautājumi tas, ka šobrīd dalību valstu nacionālajos tiesību aktos ir atļauts tātad uzsākt šīs kolektīvās prāvas. Manuprāt, tas ir labi, un tas, ka arī šajā tekstā tas ir pieminēts labs risinājums. Es domāju, ka mēs droši vien to atbaldīsim, bet pašlaik nevar pilnībā to apgalvot. Uh, Es domāju, ka esam strādājuši kopā ļoti veiksmīgi, esam ļoti ātri virzījušies uz priekšu savā darbā, un es ceru, ka varēsim darbu noslēgt arī tikpat raiti. Paldies! Paldies, Rašvar kungs, Rulers kundze. Arī mēs varam pievienoties šai pateicībai. Mēs arī varam piekrīt uh, priekšlikumiem kompromisam. Švāba kunga priekšlikums es tikai īsi varēju apskatīt. Es domāju, ka problēma nebūs. Bet par Rošforu kungu sacīto attiecībā uz uh, starpuzņēmumu sadarbību, tas nāk no jūsu uh, ko, bijušos kolēģis Volises, kas vēlējās to paplašināt. Es vienkārši uh, vēlos atgādināt, ka ideja nāk no liberāļiem. With... Tā nu, ir tā problēma, ka ļoti bieži šajā komitejā jāstrādājas ar ļoti pieredzējušiem kolēģiem. Atmiņa ir un pieredze ir ļoti ilga. Bīlenkungs. Liels paldies priekšsēdētāji. Es jau mūsu iepriekšējās diskusijās iepazīstināju jūs ar savu viedokli, saviem komentāriem. Tagad gribētu tikai uzsvērt un vēlreiz atkārtot vissvarīgākos. Vēlējos arī priekšsēdētāju uzmanību vērst uz to faktu, ka ļoti daudz no iesniegtiem grozījumiem netika pārāk veiksmīgi un precīzi iztulkoti poļu valodā. Man vajadzēja konsultēties un izlasīt arī oriģināla valodās sagatavotās versijas. Varu teikt, ka, varu at, ka es atbalstu daudzus no iesniegtiem grozījumiem kolēģi ir iesnieguši grozījumus, kur līdzīgi arī ir mani, maniem grozījumiem. Es domāju, ka mēs spēsim panākt kompromisu, jo īpaši attiecībā uz 26. un 25. grozījumu. Es redzu, ka mūsu domas ir dodas līdzīgā virzienā. Es nevēlētos, ka tiktu izveidots uzņēmuma melnais saraksts, bet iespējams mēs varam izveidot tādu melno sarakstu ar maldinošām, mal, maldinošu komercpraksi. Ir atsevišķas dalību valstis, kurās noteikts, ka um, to uzņēmumu nosaukums, kuri tiek tiesāti, viņu nosaukumi var tikt publicēti tikai ar tiesas atļauju. Es domāju, ka šādām uh, normām vajadzētu būt atspogļotam arī mūsu darbā. Tātad Es atbalstu negodīgu komercprakšu saraksta izveidošanu, bet neatbalstu to, ka šāds melnais saraksts tika izveidots ar uzņēmumiem, uzņēmumu nosaukumiem. Un, ja runājam par maldinošo prakšu sarakstu, tad domāju, tad, ka uh, taču reklāmas uh, prakšu kontekstā es uh, nedomāju, ka uh, to vajadzētu attiecināt arī uz uzņēmumu savstarpējo eh, sadarbību un tirzniecību. Citā grozījumā mēs runājam arī par to uzņēmumu pakalpojumu, to uzņēmumu pakalpojumu, kur sniedz iekasēšanas eh, pakalpojums. Bieži vien var, tur, var tik novēroti, eh, no, var tik izmantots maldinošas praks, bet. Uh, Es nezinu, cik veiksmīgi mēs varam rast šeit uh, risinājumu. Uh, varbūt tad šajā normā mums vajadzētu svītrot vārdu illegal, nelikumīgs. Un varbūt mēs varētu ieviest ar striktāku kontroli par šādu ieks, attiecībā šādām iekasēšanas kompānijām. Tālāk 16. punktā mums vajadzētu Uh, atsaukties uz optīnu iespēju un vajadzētu runāt par um, septītais punkts. Šeit es um, neatradu nekādus piedāvātus grozījumus, bet uzskatu, ka vārds enablers vajadzētu aizstāt ar vārdiem uh, pakalpojums niedzēja, kuru pakalpojumi tiek izmantoti. Tas būtu specifiskāks formulējums. Uh, un līdz ar to arī skaidrāks. Paldies, priekšsādātājs. Paldies! Liels paldies ēnu referentē par viņu konstruktīvajiem komentāriem. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos ko piebilst? Tad aicināšu Pētrī kungu izteikt viņa komentārus par kādu no par piedāvātajiem grozījumiem un jo īpaši par šiem um, tieskās aizsardzības līdzekļiem. Varbūt var iziet arī komentārus par Rašfāru kungu teikto ko jūs domājat par šo grozījumu, un tad dosim vārdu atkal referentam, lai sniegtu savas atbildes. Pētrīkungs. Paldies priekšsēdētāji. Patiešām. Kopumā varam izteikt atbalstu referents sagatavotajiem ziņojumu projektam un no komisijas puses varu piebilst, ka ļoti daudz no iesniegtajiem grozījumiem dodas pareizajā virzienā, jo īpaši šeit runāju par kompromisa grozījumiem. Šos kompromisma grozījumus kopumā varam atbalstīt, izņemot piekto kompromisa grozījumu. Tas ir saistīts ar uh, parādu iekasēšanas aģentūrām, mēs uzskatām, ka šīs aģentūras parasti uh, nevar uh, izvērtēt kādas um, maldinošās prakses, tādā mēs dotu priekšroku, ja punkts tiktu atstāts sākotnējā redakcijā. Ja runājam par trešo kompromisu grozījumu, par iespējamību paplašināt negodīgās komercprakses direktīvas darbības jomu, mēs nepiekrītam ziņojumā piedāvātajai redakcijai, un tādēļ mēs atbalstam kompromisa grozījumā piedāvātās izmaiņas, vai tā kā arī alternatīvu mēs dotu priekšroku 37. grozījumu šajā punktā. Šajā gadījumā komisijai ir skaidrs, ka darbības jomas direktī, direktīvas darbības jomas paplašināšana. Uh, to mēs pašlaik nevaram darīt. Mēs to minējām arī jau uh, nesenajā ziņojumā par UCBD direktīvu. Un mēs jau vēl, protams, noteikti atgriezīsimies pie tā, pie šī jautājuma izskatīšanas, varbūt kaut kad tuvākajos gados. Vēl es gribēju paust pilnu atbalstu sastiem kompromisu grozījumam. Tas atbilst uh, komisijas uh, uh, politikai balstoties uz nosnējām rekomendācijām. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Tagad došu vārdu Denisam Dejongam, lai uh, rezumētu. Paldies, Malkom! grib, grib teikt, ka es tagad neizteikšu komentārus par katru pausto novērojumu. Es domāju, ka kopumā mēs virzamies pareizajā virzienā. Bet um, atbildot komisijai par uh, parlamenta uh, rekomendāciju paplašināt negodīgās komercprakses direktīvas darbības jomu, es domāju, ka parlaments nevarēs pilnībā atkāpties no iepriekš pieņemtiem lēmumiem. Tādēļ pašreiz piedāvātais kompromiss tiešām ir kompromiss. Mēs vienkārši uh, lūdzam veikt pārvērtējumu, kuru komisija jebkurā gadījumā plāno darīt. Un tas ir tas, ko mēs uh, lūdzam veikt uh, atkārtot izvērtēšanu. Tad runājot par citiem komentāriem, es domāju, ka ir diezgan plaša vienprātība. Vēlreiz ierošināt um, šo. Žvāba kungs ir bijis ļoti izpalīdzīgs iesūtot rakstiskus uh, priekšlikumus. Tas man ļoti palīdzēs manā darbā pie šī teksta. Es vēlējos lūgt arī pārējiem ēnu referentiem, vai viņi varētu rīkoties līdzīgi atsūtiet man ēpastu ar pilnīgiem priekšlikumiem, kompromisa grozījumiem Un es domāju, ka Bīlenkunga gadījumā viedokļa atšķirība varētu būt lielāka, bet, ja kurā gadījumā lūdzu atsūtiet savas nostājas man arī rakstiski. Es domāju, mums būs sanāksme pēc Strāsbūras īsa ēnu referenta tikšanās arī, un tie pilīšos arī es, lai mēs tiešām varētu nākt klajā ar uh, kompromisa grozījumu kopumu, bet esmu pozitīvi noskaņots, ka spēsim tad arī atrisināt atlikušās problēmas. Paldies, priekšsēdētājs. Liels paldies par jūsu vadību, saku paldies jums un visiem ēnu referentiem. Paldies, ka uh, ieradāties, ka šeit ceturtdienas vakarā tas ir liels panākums. Tagad varam pāriet pie pēdējā darba kārtības punkta. Tas ir Švāba kunga ļoti svarīgais ziņojums par komisijas pakotni, lai nodrošinātu augsta līmeņa tīkla drošību. Esmu priecīgs šeit redzēt Giuseppe Momentī, komis, momentī, kurš pārstāv komisiju. Šis tās ļoti labi atpūties savās vasaras brīvdienās. Šķiet, ka nav daudz ēnu referentu, kas ir ieradušies šodien tikai. Uh, Es un Rūlers kundze, bet šeit, ka viņa nav ēna referente. Um, Mandars kungs. Ah. Bet, nu, izskatās, tas būs tikai dialogs starp mani un Švāba kungu. Bet mums ir svarīga informācija par citu komiteju iesaisti. Varbūt jūs varētu sākt ar to, ja tas arī uh, atspoguļos tālāko, tālāka darba laika grafiku. Es tikai atgādināšu, kāda ir pašreizējā situācija. Mēs pārliecinām, pat komisija par to ir informēta. Kā jūs zināt, tad šo pakotni mums nodeva prezidenta konference. ITRA komiteja uzskatīja, tas būtu, ka viņiem vajadzētu būt vadošajai komitejai strādājot pie šī dokumenta, bet nu, viņa lūgums tika norādīts, un mēs esam nozīmēti kā galvenā komiteja. Saskaņā ar reglamenta 50. punktu um, uh, ITRE uh, komiteja vēlas tātad iesaist šajā darbā. Um, Arī Lība komiteja vēlas iesaistīties saskaņā ar reglamentu 49. punktu. Viņi vēlējās panākt tādu plašāku vienošanos un par spīti Lēnera kunga priekšlikumam neakceptē šo līgumu prezidentu konkurence apstiprināja komiteju iesaist saskaņā ar reglamenta 50. punktā, tad notiks zināma kompetenču dalīšana. Mm. Es neesmu īsti pārliecināts, uz kāda pamata tika pieņemts šāds lēmums, bet nu tā šī konference dažkārt mēdz uzvesties. Švāba kungs ir atstāts diezgan sarežģītā situācijā, bet nu ir pilnīgi skaidrs, ka mums vajadzēs pielāgot mūsu darba laika grafiku, lai mēs varētu tad nodrošināt nepieciešamo sadarbības līmeni ar pārējām divām komitejām. Švāba kungs paskaidros, ko tas nozīmē, kāds izpaudīsies, un viņš arī informēs par kādiem citiem papildu jautājumiem. Bet vissvarīgākais ir tas, ka šī ir pirmā reize, ka mēs izskatām šo ziņojumu. Un pastāstiet mums, kādus grozījumus jūs apsverat strādājot pie šī ļoti svarīgā dosjē. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man, es tagad nezinu, vai es varēšu tik eh, labi norganizēt kā kolēģis De Jongs, bet uh, mani komplimenti vējā, jo viņš jau ir prom. Uh, jā, nu, ar kolēģiem no sociāldemokrāta Gases Ramonu jau vairāk kārt esmu runājis, un viņš man prasīja, kā ir ar termiņu grozījumu Eh, iesniegšanai, vai to nevar pārcelt. Problēma ar to nav. 24. septembris tad būtu eh, jaunais termiņš, un tad mēs tad, bet, protams, iespējams arī 1. oktobris. Referentam, un es nerunāju tikai par sevi, bet arī par kolēģiem citās jomās, citās komitejā, nav vienkārši ar ziņojumiem, kur beidzoties sasaukumam, eh, sākotnēji panākt vienošanos par termiņiem, tad 24. septembris būtu pilnīgi optimāls, tad mēs nezaudētu neko eh, un varētu vēl šajā sasaukumā panākt gala rezultātu ar padomus atsaucību. Tātad mēs vēlētos vēl šogad balsošanu organizēt, iekļaujot tad rūpniecības komitejas atzinumu ar Pilārdi Kastiljo, es regulāri uzturu kontaktu, viņa centīsies tad sastrādāties ar mums un Lībe komitejas līdzdalību, jo arī es to tikai no dokumentiem sapratu. Uh, līdz šim nebija īpaši nekas tāds zināms, kas liecinātu, ka tas mums traucētu ievērot termiņus. Katrā ziņā es uzskatu, ka mums varētu būt diezgan pozitīva notikuma attīstība. Es par pašziņojumu tātad jau digitālajā darba kārtībā biju paredzēts, ka infrastruktūras sistēma traucējumi vienā dalību valstī var izraisīt traucējums arī e, citā dalību valstī. Līdz ar to e, neviens neiebildīs, ka stabili tīkli un informācijas sistēma un pamat e, pakalpojumu nodrošināšanai svarīgi iekšējā tirgus funkcionēšanai, īpaši iekšējā digitālā tirgus funkcionēšanai. Eiropas Savienībā ir liels atšķirības saistībā ar kapacitāti un spējām sasniegt šo mērķi. Līdz ar to kopā ar komisiju, kas, manuprāt, ir sagatavojis labu priekšlikumu, vēlamies noteikt standartus vienādi augsta līmeņa tīklu informācijas drošībai visā Eiropas Savienībā, kas nodrošinātu drošību internetam un visām informatīvajām sistēmām Eiropas Savienībā, un tātad mēs to varētu uzlabot. Bet tas ir jānošķir no citiem politiskiem mērķiem, kas varētu būt saistīti ar datu aizsardzību, teroristama apkarošanu, eh, kriminālu sodāmību un citām lietām. Šeit runa darbības jomā ir no vienas puses izmeklēšanas uh, pasākumiem, tātad, uh, lai Tātad no vienas puses ir šī, uh, šīs izmeklēšanas darbības un krimināla vajāšanas darbības, bet no otras puses esam mēs ar savu vēlmi nodrošināt cilvēku uh, um, drošību un lab, la, šo pozitīvo situāciju, uh, balstoties no, balstoties uz pilnīgi citiem principiem. Šeit mēs vēlamies uh, runāt par to, kas ir nepieciešams iekšējā tirgu, lai nodrošinātu šīs infrastruktūras stabilitāti, ja ir riska faktori, kas niedz pāri robežām. Tātad komisija ierosina, ka, komisija, ka dalība valstis eh, paaugstinas eh, savu spēju reaģēt un veido sadarbību. Šī sadarbība eh, sastāvda jau tādu nelielu daļu no sadarbības, kas ir vēlama, tātad šur tur dalība valsts sadarbojas, šeit iespējams to pacelt varbūt Eiropas līmenī, bet tad ir zināms konflikts ar padomi un komisiju kas mums vēl būs jāatrisina. Līdz ar to kritiska svarīgās infrastruktūras e, operatoriem ir jāveic nepieciešamie pasākumi un atbildīgajām valsts iestādēm ir jāziņo par drošības pārkāpumiem un incidentiem. Līdz ar to ir jāstiprina noturība pret kiberuzbrukumiem un ilgtermiņā arī jāizslēdz šāds uzbrukuma iespējas direktīvas priekšlikuma mēģis ir um, vienāda augsts līmeņa tīkla informācija, bet ir ļoti precīzi jādefinē darbības joma, tieši balstoties uz regulēšanas nepieciešamību. Tātad, lai netiktu izveidotas uh, struktūras, kuru pienākumu pārklājas, dublējās, tāpat uh, efektīvi ir jāizmanto un jāveicina kiberaizsardzība. aizsardzība un jāveido arī uz uzticēšanos balstītu uh, apmaiņu starp uh, publiskiem privātiem uh, dalībniekiem. Tātad mums nevajadzētu runāt par atbilstību, bet vairāk par riska pārvaldību, par darbības jomu, un tie arī pieci noslēdzošie punkti, ko vēlos šeit paust. Tātad publiskās daļas vajadzētu nodrošināt ar dalību valstu aktīvu līdzdalību un kritiski svarīgo infrastruktūras eh, punktu stiprināšanu sasaistot to ar eh, pārskatu veidošanu par to, ar kādiem riskiem mēs saskaramies. Eh, eh, Nacionālās drošības aģentūras veiktā izspiegošana, prizma un citi skandāli ir izraisījuši diskusijas Vācijā un citās valstīs par to, ka, un rosinājuši to, ka cilvēki sākuši domāt par drošības aspektiem. Šeit gan runa ir par Eh, klasisku kriminālu struktūru darbību, kas eh, saņem finansējumu no eh, peļņas, kas gūta ar kriminālām darbībām, cilvēktirzniecībā un narkotiku kontrabandā. Tātad priekšlikumā ir paredzēta noteikt vienu iestādi katrā dalību valstī, kur ir atbildīga par šīs direktīvas īstenošanu, sasaistu to ar esošajām struktūrām. Tātad darbības jomā ietilps tad e, tās, tie infrastruktūras punkti, tātad tikai tādas infrastruktūras, kas tik tiešām būtu atbildīgas par e, absolūti nepieciešama, lai izdzīvotu e, lai valsts izdzīvotu un tā sabiedrība liela mēroga kiberuzbrukuma gadījumā. Tātad šie tirgus dalībnieki un uh, regulātori attiecībā uz uh, šādiem incidentiem viņiem būtu jāziņo, tātad regulātoriem būtu jāziņo par šādiem incidentiem. Uh, Tātad, zinot par šādiem iespējamiem vājiem punktiem, viņiem ir laba iespēja, lai spētu izvērtēt to, kāda būs ietekme potenciāliem vai esošiem drošības pārkāpumiem šajā jomā. Ņemot vērā, kāda ir ieguldījuma šajā jomā atsevišķas dalību valstis, ir tiesīgs arī Vairākas e, iestādes atbildīgās noteikti, e, daži to ir darījuši, un tas savā ziņā rada arī problēmu, tas mums vēl ir jārisina, e, bet, nu, protams, tas ir dalība valsts ziņā, kā viņi organizējās iekšēji. Izvērtē, tu, izvērtējot šo izveidoto tirgu, dar, šo tīklu darbību, šis sadarbības tīklam tad ir jāpārbauda, vai tirgus dalībnieki ievēro šos noteikumus, un tas tad ir atkarīgs no tā, vai ar šo infrastruktūras objektu uh, definīcija atbilst uh, kritiski svarīgai. Līdz ar to ir jautājums par to, kuras nozares vispār var atbilst šai definīcijai, respektīvi enerģētikas joma noteikti, transporta sistēmas, bet šo jomu iekšienē ne visi uzņēmumi ir vienlīdz iekļauti šajā direktīvas darbības jomā, jo energo uzņēmums, kurš uztur pārobežu tīklus, protams, e, ir atšķirīgi aptvērs nekā tas uh, saules bateriju operators, kurš to nodrošina enerģiju tuvākām trim mājām. Līdz ar to šādi ziņotie incidenti, ko attiecīgās iestādes no katras dalībvalsts ziņotu, varētu tikt apkopoti kopējā igadējā ziņojumā, un tad mēs varētu būt informēti par to, ka uh, katrs iedzīvotājs e, jau izmanto šīs infrastruktūras e, rezultātus, un tad katrs infrastruktūras e, operators varētu darīt daudz vairāk, lai aizsargātu šo infrastruktūru pret iespējamiem uzbrukumiem. Tas būtu pirmais solis. Varbūt vēl trīs lietas. Priekš, eh, priekšsēdē kungs, eh, ziņošana par drošības pārkāpumiem ir ļoti svarīgs punkts, un komisija jau to ir īpaši izcēlus savā ziņojumā. Tirgus eh, dalībnieki tiek aicināti veikt šos paziņojumus, pašiem izvērtējot to, cik svarīgi tas ir viņu sistēmām. Es uzskatu, tas ir ļoti svarīgi, jo tikai konkrētais operators ir spējīgs efektīvi izvērtēt risku saistībā ar savu infrastruktūras objektu, viņš var to pats izvērtēt vai pieaicināt trešo pusi izvērtēšanai, bet uh, likumdošana šeit uh, visdrīzāk nebūtu labākais risinājums, kļūtu vispārāk birokrātisks. Tātad operatoram pašam ir jāspēj izvērtēt uh, un tātad izvērtēt šos riskus un ziņot. Šīs direktīvas mērķi saistīti ar to, ka mēs iekļaujam riska izvērtēšanas e, pārvaldību, neveidojam birokrātisks prasības. Tas ir svarīgi, lai efektīvi tik īstenots riska pārvaldības pasākumu kopums konkrētajam tirgus dalībniekam. Līdz ar to saskaņā ar 15. pāntu, tas ir vienīgais pāns, par kuras vēlas atsevišķi runāt, ir svarīgi paredzēt elastību attiecībā uz eh, šiem pasākumiem, kas jāveic tirgus dalībniekiem. Vai ir nepieciešams sankcijas? Nu, tas tāds strīdīgs jautājums, jo uh, tad baidoties no sankciju piemērošanas, uh, būtu vēlme to šīs normas apiet, un nu, tas nebūtu mūsu interesēs. Uh, Es domāju, ka pašiem uzņēmumiem ir jāsaprot, eh, cik svarīgi ir ziņot par šiem eh, incidentiem. Un tāpat laikā bez sankcijām direktīva ir tāda bezzobaina. Un nepieciešams tātad izvērtēt intereses, un gala versijā, manuprāt, man tas ir izdevies diezgan labi. Šis ir sarežģīts likumdošanas akts, kur Rūpniecības komiteja un Pilsonisko tiesību komiteja vēl pieslēgsies, un es ceru, ka mans pārskats bija jums noderīgs. Esmu e, ieinteresēts dzirdēt kolēģis un arī e, komisiju. Good. Well, thank you. Paldies. Kurš vēlas izteikties? Es esmu oficiālais ēnu referents Šmita kungs, Rīles kundze. Yeah, Rīles kundze saka. Tas ir rakstisks, eh, es, es vienkārši jums varu iedot eh, manas grupas ēnu referenta sarakstīto, un tad eh, es varu jums to pateikt. Šmita kungs, arī es aizvietoju Mandas kungu, kurš ir saslims šobrīd un atvainojas par savu nevarēšanu ierasties. Un man arī ir izlasāms viņa sagatavots teksts, es varbūt to varu jums iedot. Es tikai vēlējos pateikt, ka teksts ir ļoti labi sagatavots, var to nolasīt, bet tad jums to nodošu. All right. So, um, so I think we'll have a, an... Jā, tā tad ir notikusi viedokļa apmaiņa rakstiski. Un uh, Švāba kungs eh, var izlasīt iesniegtos tekstus un pēc tam mums sniegto apkopojumu. Bet es esmu vienīgais grupu pārstāvētais ēnu referents un vēlētos jūs īsumā iepazīstināt ar sekojošo. Vispārījā nostāja, ar kuru jums iepazīstināja arī Švāba kungs, un tas ir saistīts arī ar sākotnējiem komentāriem, kad uh, Montī kungs mūs iepazīstināja ar direktīvu un arī ar tās ietekmes novērtējumu. Vispirmām kārtām, kā jūs teicāt, ir nepieciešams rīkoties un rīkoties steidzīgi. No otras puses, uzskatu, ka šī direktīva ir pārāk ambicioza tieši tāpēc, eh, tieši tādos terminos, ko mums šobrīd vajadzētu pasākt. Un no otras puses direktīva pārāk zem novērtē dalību valstīs jau paveikto. Proti runa iet par to, ka dalību valstīm vajadzētu darīt vairāk un līdzīgi, kamēr dalību valstīs ir ļoti labi darbojošās procedūras. Tātad godīgi neesmu pārliecināts, ka vajadzētu ieviest obligātas ziņošanas prasību. Kāpēc? Obligāta paziņošana noteiktos gadījumos var atturēt uzņēmumus, lai izveidotu drošības mūrus un lai ziņot par pārkāpumiem, jo obligāts ziņošanas prasība uh, savukārt paredz, ka tie, kuri saņem šos obligātos ziņojumus, viņiem būs jāizvēr, jāizveido savu veidu infrastruktūru, kur tos uzglabāt un kā tos, ap, kā tos, kā tos apstrādāt. Es m, domāju, ka mums šajā jomā vajadzētu būt mazliet viedāgiem, kā jau Montiekungs to teica. Šie jautājumi ir ārkārtas svarības un mums ir jāizmaina sava domāšana, un to mēģina panākt jau komisija. Tomēr neizskatu, ka jūs varat izmainīt cilvēku domāšanu, izveidojot jaunas struktūras un izveidojot dažādas formulārus, kur tiek sūtīti no vienas iestādes uz otru, kuras savukārt tur ievelk ķeksīšas. Protams, mums ir jābūt daudz efektīvākiem, bet mums ir jābūt vienlaicīgi arī pragmātiskākiem. Šajā gadījumā visi esam viensprāts, ka tā tas ir vienlaicīgi un paralēli uzskrat, uzskatu, ka e, prasībām ir jābūt reālām, jo patiesībā, kurš gan lasēju šos iesniegtos ziņojumus par infrastruktūrām, kuras ir domāts šo ziņojumu apkopošanai. Mums vajag izvirzīt realistiskus mērķus, ko darīt pārkāpumu, incidentu gadījumā un nodrošināt pragmātisku pieeju šādiem incidentiem. Mūsu komiteja kopā ar padomi izveidoja prasības datu pārkāpumu paziņošanai, un tas bija ciešā mērā saistīts ar privātumu di direktīvas izstrādes etapiem. Bet eh, pragmātiskus lēmumus izveidot un pragmātiskas prasības noteikt ir pietiekami grūti. Uh, Es e, domāju, ka mums vajadzētu juridiski sagatavot adekvātas un e, loģiskas prasības, ko darīt datu pārkāpumu gadījumā. Un, e, manuprāt, šādai pieejai vajadzētu tikt piemērotai atsevišķos gadījumos. Piemēram, runa, strādājot pie data aizsardzības direktīvas komisija šķiet izveidoja jaunu skatēju, un izskatās, ka komisijā šobrīd valda uh, vīrus, ka visiem ir jāiesūta komisijai detalizēta ziņojuma, kur savukārt tiek izsūtīta citām institūcijām, diez vai tas ir pareizākais problēmas risinājums, un nedomāju, ka mums vajadzētu atbalstīt. Es uzskatu, ka informācijas apmaiņas sistēmas nav pietiekami augstu novērtētas, un Andrējas jau savā devītajā grozījumā to drusku piemin, un es domāju, ka mums vajadzētu Andrējas pamudināt būt vēl daudz daudz striktākam šajā prasībā, un, protams, elastīgums, un arī tas, kādā veidā atbildīgajām iestādēm rīkoties ar konfidenciālu informāciju. Atcerēsimies, ka Eiropas Savienības 28 dalību valstīs ir milzīgas atšķirības e, tajā, kā tās var un spēj tikt galā ar šāda veida problēmām. Tātad tas nenozīmē, ka mums vai, nevajadzētu būt e, uzmanīgiem, jo ne jau tikai lielās un ne jau tikai mazās dalību valstīs ir dažādi pārkāpumi un mīnusi. Un tomēr mums eh, vajag vairāk uzmanību vērst uz eh, profilaktiskiem, preventīviem pasākumiem. Un eh, es nedomāju, ka izveidojot birokrātiskas paziņošanas struktūras, mēs atrasināsim šo slimību. Vispārēji runājot, Švāba kungs savā ziņojumā iet pareizajā virzienā, vismaz pēc manām domām, kā ēnu referenta domām. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? par kādu citu aspektu. Ja ne, tad eh, došu vārdu komisijas vārdā. Kundzē no kungam no komisijas lūdzu par švābu ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un labvakar visiem! Es varbūt vēlētos, ja ļausit priekšsēdētāja kungs, vispirmām kārtām pateikties Andrēs Švāba kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Jo no vienas puses uh, tajā parādās lieliska izpratne par Eiropas Savienības centieniem šajā jomā un arī par direktīvas saturu. Un tas pierāda, ka gan referents, gan komisija ir stāv uz viena, vienā līmenī. Mums nevajadzētu būt uh, mums nevajadzētu vair, pārāk iedziļināties tādos drošības pārkāpumos, kas vairāk attiecās uz dalību valstu drošības pārkāpumiem. Mēs vairāk runājam par ekonomisko izaugsmu, jaunu darba vietu radīšanu un par iekšējā tirgus aspektiem. Kādā veidā? Uzlabojot eh, drošību, tīklu un informācijas eh, tīklos. Tas ir svarīgi arī e, digitālajam tirgum. Mēģināšu runāt pēc iespējas lakoniskāk un tomēr nespēju uzsvērt četrus punktus. Četrus punktus, e, kuri pēc manām domām e, gan sasaucās, gan arī vairāk aktualizē Švāba kunga ziņojumā teikto. Uh, Tātad, ja ir vairāk kā viena kompetentā iestāde dalību valstu līmenī, komisijai nekas nebūtu iebilstams pret šādu prasību. Un eh, tas parādās arī ziņojumā Švāba kunga sagatavotajā, ka tā saucamā vienas pieturas aģentūra, kura nodarbotos ar informācijas apmaiņu un apkopošanu Eiropas līmenī, arī to mēs varam apsvērt. Otrs punkts ir aptvērums un kādas prasības mums vajadzētu izvirzīt incidentu paziņošanai. Tas, paziņā, tas parādās ziņojuma 14. punktā. Prieksēdētāja kungs mūs lielā mērā. Mums lielā mērā patīk obligātās paziņošanas prasība jo, piemēram, ja valstīs tiks izveidota paziņošanas sistēma uz brīvprātības principiem, būs valsts, kurās tas darbosies lieliski, un tomēr būs tādas, kurā tirgus dalībnieki sadarbībā ar varas iestādēm varbūt nebūs tik cieši un mīlīgi. Tāpēc mēs uzskatām, ka paziņošanas prasības par incidentiem un riska pārvaldības eh, algoritmi, tiem abiem vajadzētu tikt iestrādātiem nacionālā stratēģijā, tādējādi palīdzot tirgus dalībniekiem, kuri piedzīvojot eh, incidentu un eh, izjūtot tā negatīvās sektas uz pakalpojumiem. Runājot e, par šo nosacījumu aptvērumu. Es saprotu, ka komisijas priekšlikums ir pietiekami ambiciozs un tālajošs, bet uzskatu, ka tas ir pamatoti un argumentējami. Vis, vispirms e, tā saucamajās E tirzniecības platformās un e-tirzniecības veikalos, tie varētu tikt uzskatīti par lielāka riska tirgus spēlētājiem, jo notiks ārkārtīgi daudz internetu pārvedumu un arī šiem e, pārdevējiem digitālajā vidē ir apkopoti dati par viņu klientiem. Un lai nodrošinātu un lai aizsargātu datus un lai izvairītos pēc eh, iespējas lielāku blakņu negatīvās ietekmes, mums vajadzētu šo sakārtot. Trešais - sociālie tīkli. Mēs eh, varbūt varētu vilkt paralēlus ar ele elektronisko komunikāciju tīkliem. Sociālie tīkli ir kļuvuši par komunikācijas komunikācijas kamoliem, kuri ir ārkārtīgi svarīgi. Eiropas konektivitātei. Un visticamākais, ka pēc pāris gadiem Eiropā vietnes kā Facebook vai Twitter būs vairāk savienojami un konektējami nekā tradicionālie telekomunikāciju operatori piedāvātie pakalpojumi. Runājot par proporcionalitāti, par kāda veida pārkāpumiem un incidentiem ziņot, mēs eh, esam patiesībā pārkopējuši telekomunikāciju ietver direktīvas 38. punktu viens pret viens, un ja referents uzskata, ka mums vajadzētu daudz sīkāk paskaidrot un konkrēti uzskaitīt, kādos gadījumos eh, incidents ietekmē pamat pakalpojums, kurus sniedz tirgus eh, operātori, tad, protams, eh, mēs to darīsim. Mēs to varam iekļaut priekšlikuma tekstā. Iespējams, ka tas pat radīs lielāku juridisko noteiktību. Tātad, jā, šeit mēs piekrītam referentam. Un visbeidzot, burtiski vienu sekundīti par eh, atbildība. Arī to mums vajadzētu iekļaut šīs direktīvas tekstā. Tātad eh, kritisko infra infrastruktūru operatoriem ir zināmi labumi, jo ja tirgus operators ievēro visu priekšlikumu nosacījumus, tad eh, ir ārkārtīgi viegli pieņemt, ka uh, profesionāli uh, pakalpojums sniedzējiem ir zināma atbildība un tāpēc uh, pret konkrētā pakalpojuma sniedzēja netiks piemēroti nedz civil likuma, nedz krimināla likuma panti. Izveidojas profesionālās atbildības un profesionāla pakalpojuma sniegšanas riska pakalpojumu pārvaldību. Well, uh... Paldies par jūsu atbildēm, saka priekšsēdētāja Andres, vai vēlēt jūs vācus rezumēt vai kaut ko painformēt mūs par mainīto laika grafiku. Nē, es domāju, ka izmantot 24 atlikušās minūtes, man jau ir sagatavot runa. Nē, nē, tas bija tikai joks. Pirmkārt, gribēju jūs informēt. Es ļoti priecājos, ka jūs ko man varat piekrist manas izvēlētajai pieejai. Un es domāju, ka mēs tālāk varam vēl apspriest jautājumus, kurus izvirzījāt savos komentāros. Vēlreiz vēlējos pateikties kolēģiem Andersam un Enštarmam, kuri sagatavoja šīs piezīmes, un arī kolēģiem, kuri nodeva man šīs piezīmes. Andres kungs, jā, varētu, jā, var piebilst, viņš gribēja teikt, ka Viņš piekrīt manam ziņojumam, bet viņš vēlētos redzēt izņēmumu attiecībā uz visiem maziem uzņēmumiem, lai viņiem nebūtu nekādas nesamērīgas prasības un pienākumu. Es uzskatu, ka šādu nesamērīgu pienākumu nav šajā priekšlikumā, bet esmu ar mieru izņemt visus mazos uzņēmumus vai mikro uzņēmumus. Mēs, protams, varētu vēl parunāt par maziem un vidējiem uzņēmumiem bet nu, tā varētu būt sarež, sarežģīta saruna. Ekstrēma kungs ir sniedzis plašāku skaidrojumu. Viņš vēlās ierosināt rekomendāciju, nevis direktīvu, jo viņš uzskata, ka uh, valsts nevar sniegt vadlīnijas attiecībā uz uh, kiberdrošību, bet ņemot vērā pašreizējo politisko situāciju, ka uh, direktīva varētu būt atbalstāms uh, risinājums, un viņš arī pauž atbalstu manai referenta nostājai. Vēlos pateikties arī Giuseppem, ar kuru esmu strādājis še, šajā komitejā, jau strādājot pie patērētāja tiesību direktīvas. Paldies, ka viņš ir izskaidrojis uh, atsevišķus svarīgus punktus. Vēlos paskaidrot sīkāk. Uh, Direktīva ar maniem grozījumiem nozīmētu to, ka pakalpojums niedzēji svarīgos infrastruktūras sektoros, kur ir izstrādājuši pašus, pašu savu uh, infrastruktūru, kuri saskarās ar kādu kritisku situāciju uh, kibersabiedrībā, viņiem ir jāziņo tikai par tādiem incidentiem, kurus var uzskatīt par uh, Uh, ārkārtīgi nozīmīgiem. Pirmkārt, tiek samazināta sašaurināta darbības joma. Mēs esam izslēguši divus sektorus, kurus bija iekļāvusi komisija. Varam, protams, apspriest, vai tas ir labs vai slikts risinājums, bet eh, fakts ir tāds, ka darbības joma ir jā, sašaurināta, un šajā sašaurinātā darbības jomā tagad ne, neparedzēta, netiek paredzēts plašas ziņošanas prasības bet vismaz, tiek saka, vienīgais, kas ir jāziņo, ir jāziņo par ļoti būtiskiem incidentiem. Vēl runājot par darbības jomas ierobežošanu, tas nozīmē, ka valsts administrācija neiekļaujas darbības jomā. Viņiem jau jebkurā gadījumā ir jādarbojas saskaņā ar šo direktīvu, bet ja runājam par eh, šādām administrācijām. Um, viss beigās būs atkarīgs no tā, cik um, ļoti šo administrāciju infrastruktūras sasaistās ar tādām infrastruktūrām, kurām pastāv kādi kiberdrošības riski. Eh, priekšsēdētāji var piebilst, ka mums būs jākonkretizē atsevišķi punkti. Eh, dalību valstīs viedokļi ir atšķirīgi. Atsevišķi dalību valsts varbūt pat vēlētos noraidīt visu direktīvu, bet ņemot vērā politisko klimatu, mēs kā parlaments nevaram paziņot, ka lietas ir pārāk sarežģītas. Mēs esam atbildīgi par to, lai uh, pilsoņi apzinātos savus pienākumus, un mums jānodrošina tie, ka tās infrastruktūras, kuras ir ļoti svarīgas pilsoņu ikdienas dzīvē, lai šīs infrastruktūras tiktu iekļautas direktīvas darbības jomā. Pēdējos mēnešos es saņēmu daudz jautājumu par to, ko nozīmē šī uh, ārkārtīgi svarīgās infrastruktūras. Um, daži ir piedāvājuši, ka mums vajadzētu iekļaut arī masu mēdījus. Uh, jo cilvēkiem krīzes laikā vajadzēja būt pieejai, piemēram, BBC. Bet, ja, piemēram, BBC nestrādā, tad cilvēkiem būtu piekļuva citiem masu mēdiem, piemēram, CNN vai citiem. Un nu, tad vienmēr ir, par, ir iespējami pilsoņiem izmantot alternatīvas iespējas. Šīs jomas, kuras esam iekļāvuši direktīvā, tās ir svarīgas Un tā ir mūsu atbildība uh, nodrošināt um, šo struktūru kiberdrošību. Un nākamreiz būšu priecīgs arī izskatīt jau kādus grozījumus, kurus jūs varat iesniegt. Pašlaik vēl neesam pieņēmuši lēmumu, vai tas notiks 24. vai 24. septembris vai 1. oktobris būs termiņš grozījumu iesniegšanai. Es dotu priekšroku 24. septembrim, jo es uzskatu, ka mums labāk būtu pasteikties, nevis uh, aizkavēties. Tad es dodu priekšroku 24. septembrim. Ja, tā, ja tas notiks, tad varēsim balsot jau decembrī, īsi pirms ITRE komitejas balsojuma, un tas dos iespēju dažu mēnešu diskusijām līdz spēkās. Tātad ar prieku gaidīšu diskusijas, un liels paldies jums visiem par uzmanību! Priekšsēdētājs, es domāju, ka jūsu priešlikums par 24. septembri ir saprātīgs, es nevēlētos kavēties, jo ir jāņem arī ITRA komitejas um, paralēlais darbs, arī pilsoņu brīvības komiteja strādās pie šī dokumenta, un tas būs labs paskubinājums arī viņiem darboties ātrāk. Ņemot vērā šos būtiskos kavējumus, datu aizsardzības darbā pie datu aizsardzības direktīvas, uh, es domāju, mums tiešām vajadzētu uh, paskubināt uh, viņu darbu. Un tā kā viņi tik ļoti vēlējās iesaistīties arī mūsu darbā, tad šāds paskupinājums viņiem būtu noderīgs. Jā, jums ir nepieciešama mana palīdzība, lai uh, organizētu savu darbu. Varu to jums sniegt. Kas attiecas uz komisiju, à, tad varu jūs informēt, ka šāds ir mūsu plānotais darbs, un mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk nonākt pie diskusijām ar à, padomi. Andrēs Švābs tiešām strādā izcili, un paldies jums par to. Tādēļ saku visiem paldies ka pievienojāties mums šo pēcpusdienu. Darbs šovakar noslēdzas. Nākamā komitejas sanāksme norisināsies 25. septembrī no 9 līdz pusseptiņiem un 26. septembrī no 9 līdz pusseptiņiem. Balsošana notiks ceturtdien, 26. septembrī. Ceru jūs visus satikt tur un paldies visiem klausītājiem, kuri pievienojās mums šo pēcpusdienu, lai jums visiem patīkams vakars.